All right. Colleagues, may I... Gudētie kolēģi, vai es varētu lūdzu pievērst jūsu uzmanību? Ieņemiet vietas, sāksim sanāksmi. First of all, let me apologize. Vispirms vēlos atvainoties. Valsts kundzei iespējams, ka viņa ir kaut kur uh, uh, iestrēgusi un netiek uz sanāksmi. Līdz ar to arī es eh, vadīšu sanāksmi. Tad, nu, pēc tam varbūt viņi mums pievienosies. Pirmā darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ja, cit, ja komentāri nav par darba kārtību, vai kādu nav vēlme to mainīt, tad pieņem, ka darba kārtība tiek pieņemta, apstiprināta. Vēlos arī informēt jūs par to, ka ir bijuši vairāk protokoli, sākot ar novembrī līdz pat decembrim pirms Ziemassvētkiem. Protokoli, kuri tagad ir uh, uh, izstrādāti, un ja iebildumi nav, tad uzskatu, ka arī šie protokoli ir apstiprināti. Ir vairāki paziņojumi, kuriem šeit uh, pārlekšu, jo priekšsēdētājs tad arī nāks klajā ar šiem paziņojumiem, kad viņi šeit būs vai nu šodien, vai nu rītdien, vai pēcpusdien, tad viņi arī teiks uh, šos paziņojumus. Un tālāk, ceturtais punkts, svarīgākais punkts šo pēcpusdienu, man ir tas gods mūsu vidū sveikt Vitorio Grillī Itālijas ekonomikas un finanšu ministru. Esiet laipni lūgts, liels paldies par to, ka šeit ieradāties. Mēs eh, ar lielu interesi eh, vēlamies uzklausīt jūsu izvērtējumu par situāciju Eiropas Savienībā. Mēs saprotam, ka jūs sniegsiet tādu, nu, kā desmit minūšu ievadu uzrunu, un tad uh, būs iespēja kolēģiem, deputātiem jums uzdot jautājumus. Jūs arī norādījāt, kā esat gatavs atbildēt uz jautājumiem. Līdz ar to, nu negluži varbūt man nāktos apkop apkopot un sniegt rezumējumu par esošo situāciju jūsu valstī. Jūs to noteikti varat darīt daudz labāk nekā es. Tādēļ man ir ļoti liels prieks jums tūlīt pat arī dot vārdu. Liels paldies par to, ka ieradāties. Liels paldies! Paldies priekšsēdētē! Godētie komitejas deputāti, man ir ļoti liels prieks būt šeit Eiropas parlamentā un jūs uzrunāt šeit jūsu komitejā, ņemot un runāt uh, ar ekonomisko dialogu. Desmit minūtes ir ļoti īs laiks, līdz ar to man būs iespēja tikai uh, jūs iepazīstināt ar šo uh, tēmu, un tad noteikti jūs arī uzdosiet jautājumus, un tad varēšu detalizēti atbildēt. Tātad man ir dažas minūtes, kuras vēlos uh, diskutēt par uh, nesenajiem notikumiem Eiropā, Eirozonā uh, specifiski, un pēc tam pāriešu uz savu uh, dzimto valodu, itāļu valodu, un sniegšu arī tad informāciju par situāciju Itālijā. Vispirms pēc vairāku, uh, vairākiem saspīlējumiem. Um, vairākiem mēnešiem saspīlējumu Eirozonā tagad uh, atgūstam uzticību. Finanšu nosacījumu uzlabojuši, uh, ir palielināts kapitāls, kapitāla ieplūdums un uzlabos banku situācija. Visi indikātori arī norāda uz to, ka situācija tirgu uzlabojas, ir uzlabot finanšu nosacījumi, un tas arī mazina neskaidrības pār ekonomisko nākotnē Eirozonā. Vēl neesam, protams, izgājuši no krīzes, bet finanšu sistēmas atveseļošanās un arī daži labi šī konjunktīvas indikātori, kas ir pozitīvi, pozitīvi, ir ļoti labas ziņas un situācija vēl labāk uzlabosies 13. gada otrajā pusē. Nu, par spīti šīm pozitīvajām prognozēm mēs vēl nevaram būt apmierināti. Izaugsme nebūs pietiekama, lai nodrošinātu ilgspējīgu nodarbinātības attīstību. Uh, Tā ir mūsu kopīgā atbildība visām dalību valstīm un arī Eiropas Savienības institūcijām nodrošināt izaugsmi. Ir uzsākts arī dziļas restruktūrizācijas pārstruktūrēšanas process daudzās dalību valstīs, lai īstenot nepieciešamās reformas. Tas ir sociāli, ekonomiski grūti, bet tas ir nepieciešami arī to īstenot un pierādīt, ka reformas sniegs nepieciešamos rezultātus. Dalībās un Eiropas institūcijām ir jādara viss, lai varētu izstrādāt uh, viedu politiku, stiprināt pārvaldību. Uh, lielā mērā tad uh, finanšu stabilitātes tirgu arī atspoguļo dalību valstu spēju un vēlmi izcenot efektīvu strateģiju, lai risinātu krīzi, kāds skār mums pēdējos gadus. 12. gadā ir pieņemti ļoti svarīgi lēmumi. Tad arī pēc lēmuma, ko pieņēma arī Eiropa padome, jūnija beigās tiks spērt konkrēti soļi, lai varētu šāds aburto logu starp valstu parādu un finanšu sistēmu. Un arī daudz uh, jā, uh, maksāšanas sistēma ir ļoti svarīga, arī Eiropas stabilitātes mehānisms bija ļoti svarīgs uh, uh solis, lai palīdzētu dalību valstīm uh, finansēt savus tirgus. Arī Eiropas centrālā banka spēlē ļoti svarīgu lomu. Uh, Um, pieņemot svarīgus lēmumus un samazinot arī riskus Eiropā un radot arī uh, uh pozitīvu ietekmi uzticībā. Un decembrī arī tika apstiprināta vienotējā pārvaldības mehānisms, un tas, manuprāt, ir svarīgs solis, lai varētu īstenot un izveidot Eiropu uh, Banku Savienību. Kā es teicu, ir veikts progress Eiropas līmenī, veikts progress ir arī nacionālā līmenī Un te daži vārdi par manu valsti. Un tagad runāšu itāļu valodā. Nacionālā līmenī lielākā daļa dalību valstis ir eh, darījušas visu, lai varētu uzlabot savu finanšu stāvokli, lai varētu paredzēt arī nepiec integrēt nepieciešamos politiskos instrumentus, lai novērst negatīvu ietekmi uz izaugsmu Itālijā. Manuprāt, ir lielisks piemērs šajā sakarā. Šī pozitīvais eh, rezultāts arī apstiprināts Eiropas komisijā eh, pagājušā gadā, runājot par Eiropas semestri. Analogi ir arī šie rezultāti apstiprināti G20 kur Itālija ir atbildējusi uz uh, gaidām attiecībā uz reformu un stabilizāciju. Taču ņemot vērā arī to, ka ir uzlabojusies uh, uh, budžeta situācija arī citās valstīs, nu Itālijai nācās ciest no tā, ka nebija uzticība tās tirgiem. Uh, arī pieprasījums samazinājās un Itālija iestiga eh, recesijā vairāk nekā tas tika gaidīts. IKP 2012. gadā samazinājās par eh, visai lieli un eh, visai daudz, un tam situācijai vajadzēja uzlaboties 13. gadā. Galvenais uh, kas veicinās izaugsmi ir eksports un investīcijas. Itālijas izaugsmē jāturpinās arī turpmāko gadu laikā izaugsmu mēram 1% sākot ar 14. gadu. Tad, lai novērstu mūsu ekonomiskos negatīvos rezultātus, valdība paredzēs ļoti daudz struktūrālās reformas, lai uzlabotu izaugšanu, izaugsmas potenciālu. Tajā skaitā arī var, tīr, reformas tīrzniecības, darba tirgu, pētniecības, valsts sektora nozarēs. Tātad reformas programma, kas ir paredzēta, tā vajadzētu veicināt izaugsmu par 4% salīdzinot ar esošo situāciju, tātad 4% turpmāko desmit gadu laikā. Fiskālā no, nu, uh, aspektā mēs uzskatām, ka pieņemtie pasākumi nozīmē, ka. Mm, varētu uzlabot situāciju par 3% salīdzinot ar 12. gadu un sākot ar 2015. gadu IKP varētu jau pelnēties par 5%. Budžets eh, no struktūrālā viedokļa būs balansēts jau sākot ar mūsu ar šo gadu. Un valdība arī tātad paredz eh, fiskālās reformas dažādās nozareis patēriņā, nekustamā īpašuma un tam līdzīgi. Tad arī uzsāksim spending review, iz, lai varētu arī veicināt uh, izaugsmi, mazinot uh, izdevumus un paredzēt arī fiskālos eh, mudinājumus, lai veicinātu produktivitāti, lai veicinātu arī uzņēmēju darbību. Šodien varu teikt, ka Itālija ir citādāka valstā, mainās, mainās pēc būtības, un šīs izmaiņas vairs nav atpakaļ griežamas. 12. gadā parlaments apstiprināja grozījumu konstitūcijā, lai iekļautu uh, budžeta stabilitātes principu. Tas būs saistošs pasākums, sākot ar 2014. gadu tas būs efektīvs. Uh, budžeta līdzsvars attiec uz visu valsts sektoru atbilstīgi Eiropas juridiskajiem ietvaram. Principā ir tik ņemts vērā arī tātad uh, ārkārtas nosacījumi, kā tas ir paredzēts Eiropas līgumos. 2020. gada decembrī, tātad pagājušajā mēnesī, Itālijas parlaments apstiprināja tā saucamo stiprināto likumu, lai varētu atrunāt to mehānismu, kādā veidā arī tiks panāks budžeta līdzsvars lai arī precizētu neatkarīgo uh, organismu un arī uh, parlamentu lomu, kā arī kurš tad uzraudzīs un kādā veidā valstu, uh, valsts budžetu, lai sasniegtu budžeta stabilitāti. Tad vēl arī bez šiem ļoti svarīgiem pasākumiem stabilizācijas no jomā. Uh, ir arī pieņemts vēl daudz citas iniciatīvas, reformas, aktivitātes. Un tad uh, šajā minūtē, kas man atliek, atgādināšu dažus no šiem uh, pasākumiem. Pēc tam, lai runātu, mēs varētu padziļinātāk. Tātad svarīgi pasākumi attiecībā uz uh, pārskatāmību un cīņu pret korupciju. Uh, valsts sektorā, arī parlamentā būs īpaši izveidota komiteja, kas būs neatkarīga, lai veiktu šo uzraudzību, kā arī birokrātsko aktivitāšu uh, caurspīdīgums tiek veicināts, publicējot internetā arī visas valsts administrācijas darbu, eh, kādi ir administratīvie procesi un tām līdzīgi arī saistībā ar budžeta stabilitāti un arī ar valsts darbu, ehm, veikšanu um, un tām līdzīgi. Tālāk cīņa pret korupciju. Uh, Šī cīņa ir uh, stiprināta, paredzēts stingrākas sankcijas tiem, kur strādā valsts sektorā. Tad arī tiek stiprināta arī mūsu revīzijas palātas darbība, lai viņi varētu arī uh, Eh, raudzīties, lai reģioni respektētu bilanšu stabili, uh, budžeta stabilitāti nacionālā un Eiropas līmenī. Tālāk arī apstiprināt vienkāršot pasākumi infrastruktūras projektiem, kas tiek iev, ir, ir uzsākti pēdējā semestra laikā, lai varētu izmantot project financing. Arī tas tiek pārskatīts, lai varētu pievērst vairāk uh, privāto kapitālu un tālāk. Uh, palīdzam arī maziem vidiem uzņēmumiem Itālijā, sākot ar 13. gadu janvārī, tātad maksājums starp uzņēmumiem un valsts iestādēm ir jānoslēdz 30 dienu laikā, 60 dienu laikā ārkārtas situācijās, un šis noteikums ir e, ļoti būtisks un e, stājas spēkā pat pirms e, Eiropas direktīva, kas stāsies spēkā 13. gada martā. Uh, Vēl tālāk, um, ņemot vērā arī pagājušā gada darbu, Itālijas arotbiedrības uh, ar valdības atbalstu panāca vienošanos, lai stimulētu darba produktivitāti un sniegtu arī uh, mm, iespēju mazajiem vidējiem uzņēmiem, arī mikro uzņēmiem attīstīties. Lai varētu stiprināt šīs izmaiņas, valdība ir arī uh, paredzējusi resursu pakotni 2,5 miljardi eiro atbilstīgi stabilitātes likumam, lai varētu atvieglot fiskālo spiedienu, kas būtu saistīts ar produktivitātes pieaugumu. Un tādējādi es vēlos noslēgt savu ievadrunu un ceru, ka ar debatēm debatēs ar jums, mēs jau detalizētāk varēsim runāt par šiem jautājumiem. Un noslēgumā vēlos teikt, ka uh, esam. Pieņēmuši daudz svarīgus lēmumus, protams, ka vēl ir daudz darāmās un pārliecināts, ka Eiropas un arī nacionālajā līmenī visas atbildīgās institūcijas arī uh, turpinās veiksmīgi šo darbu. Lielas paldies! Uh. Minister, really, thank you very much. Paldies jums, godātais ministrs, par šo precīzo prezentāciju un iepazīstināt ar aktuālu situāciju. Mēs zinām, ka šobrīd Itāliju pārvalda ekspertu valdību, jeb, nu, citi sauc arī par birokrātu valdību. Tāpat arī nākošajā mēnesī jau plānotas vēlēšanas. Un daži no jautājumiem, kurus to šodien saņemsit, arī tieši jūsu nākotnes politisko karjeru. Nu labi, mēs zinām, kāds ir šobrīd ir. Šī kārtība katram ir, ir paredzēti jautājumi un atbildēm, un līdz to deputāti, jo vairāk jūs laika terēt jautājumam, jo mazāk būs laika atbildēm. Tātad 5 minūšu dialogs katru reizi, un ievērosim dehonta sistēmu Un uzreiz vārds Žanam Paulam Gozesam, kurš pārstāv Tautas partiju. Lūdzu, jums, Žan Paul, vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu ministra kungu šajā sanāksmē. Uzdošu nedaudz naivu jautājumu, kuru vēlos uzdot arī pilsoņi. Un tas ir attiecībā uz to, ko jūs teicāt sākumā par Eirozonu. Kā tas nākas, ka tik īsā laika sprīdī, brīdī, kad neviens no pasākumiem, kas tika jā, paziņots, ka joprojām viss vēl tikai notiek diskusijās, kā tas nākas, ka bri, brutāli tirgi ir novērsušies un pēc tam, kad vairāk gadu garumā tika teikts, ka uh, Eirozona ir kraujas malā, ka tā sabruks pāris mēnešu laikā, Es atgādināšu, ka nekas konkrēts netika ieviests. Bija daudz ideju, bet nekas netika ieviests. Kā jūs skaidrotu to, ka Eirozonas vērtējums ir šādi izvērsies? Paldies, ministrs kungs. Well, thank you. Um... Liels paldies. Teiksim, ka es ne... nevaru piekrist tam, ka nekas nav darīts. Io ritengo che... Es uzskatu, ka tirgi ļoti uzmanīgi seko notikuma attīstībai gan uh, Eirozonā, gan arī uh, situācija katrā atsevišķā dalība valstī. Es domāju, ka re, uh, rezultāti ir uh, ļoti uh, izšķirīgi par to, kā mēs īstenojam mūsu lēmumus Eiropas līmenī, piemēram, par Eiropas stabilitātes mehānismu. Tā bija ļoti svarīga vienošanos, to arī kā tādu uztvēra, kā arī Eiropas centrālās bankas paziņojums veikt eh, izmaiņas un paredzēt nepieciešamo ietvaru stabilizēt finanšu tirgus. Tātad ir ļoti svarīgi redzēt šo fiskālo un arī tirgu stabilizēšanas pasākums. Un treškārt arī, manuprāt, ļoti būtisks lēmums, ļoti skaidrs uh, kalendārs uh, attiecībā uz šo uh, vienoto bankas um, maksātspējas sistēmu. Šie lēmumi, kas ir pieņemti ļoti īsā laikā. Līdz ar to arī tirgi apzinājās, ka esam mētiecīgi noskaņoti gan da, institūcijas, gan dalība valstis, kā arī to, ka mums ir spēja šī kapacitāte lemt, pieņemt lēmumus īsā laikā, kas attiec uz atsevišķām uh, dalību valstīm, protams, var izteikties tikai par Itāliju, un es varu teikt, ka šogad uh, liela daļa reformu, kas uh, tika apstiprinātas, arī tika īstenotas. Piemērs reforma pensiju nozarē. Šī pensiju reforma jau uh, ir operatīva. Liela daļa reforma, kas tiek īstenots ar uh, leģislatīvo procesu starpniecību, valdība ir ļoti uzmanīga, uh, lai šīs reformas tiktu īstenotas uh, tik līdz tās tiek uh, likumdošanā apstiprinātas, tātad bez vēl kādiem papildus administratīviem uh, procesiem un kavējumiem. Uh, Šī krīze galvenokārt bija uzticības krīze. Neusticēšanās uh, Eiropai uh, un tās spējēja atbildēt uz krīzi. Tātad krīze, kas bija saistīta ar gaidām, gaidas, kādas bija tirgiem Eiropas dalībvalstīs, Eiropā, Eirozonā, jo īpaši gaidas reaģēt ar atbilstīgiem instrumentiem, lai risinātu šo situāciju. Šis lēmuma projekts gan nacionālā, gan Eiropas līmenī ir mainījis šīs gaidas. Uh, Tātad no šīm negatīvajām gaidām vai šaubu pilnām gaidām tagad šīs gaidas ir pozitīva rakstura. Un ir atgūta uzticība Eiropas uh, spējai un dalībvalstu spējai reaģēt, pieņemt konkrētus pasākums un galvenokārt arī paredzēt darba grafiku, kalendāru. Un tur arī nepieciešami šie stūrakmeņi, uh, uz kā tas viss tiks balstīts, un es domāju, ka arī turpmāko gadu pusotra laikā būs arī daudz šie stūrakmeņi, lai atrisinātu krīzi nacionālā līmenī, ieviešot arī reformas, un to mēs arī redzējām iepriekšējā gadā, iepriekšējais pusotrā gadā, kā tad šis kalendārs, kā mēs to varam īstenot, realizēt, un tādējādi atgūstam uzticību. Thank you very much, minister. Paldies, ministra kungs. Tālāk. Piterlis kungs, sociālistu demokrātu vārdā. Liels paldies Klīns kungām, esat sveicināts mūsu vidū ministra kungām un paldies arī par jūsu atvērtu konstruktīvo sadarbību ar Eiropas parlamentu. Daži ievada vārdu un pēc tam divi īsti jautājumi. Uh, Tad pagājušajā piekdienā, kad jūs arī informējāt par ekonomisko situāciju, Itālijas bankas brīde arī samazināja IKP pieaugumu Itālijā 13. gadā. Valdības paredzināja tātad e, IKP samazināja par 0,2%, bet e, Itālijas banka paredz 1% samazinājumu. Līdz ar to ir ļoti grūti iedomāties, ka mēs sasniegsim e, budžeta līdzsvaru 2013. gadā. Tātad, ja uh, nebūs šī vienošanās par apmēram 7 miljoniem, tagad jautājums pirmais. Ņemot vērā tātad uh, šo uh, negatīvo rezultātu, kas izriet no taupības, tad vajadzētu varbūt paredzēt kādu ierobežojumu, lai, ne, lai nedegradētu vēl vairāk sociālo situāciju valstī. Otrakārt, varbūt jau tagad būtu atbildīgāk teikt, ka. Uh, ņemot vērā uh, ar kādu situāciju, kad atrodas Itālija, Itālija nevar sasniegt budžeta līdzsvaru līdz 2013. Uh, gada beigām. Manuprāt, uh, Berluskonī valdība galvenokārt arī šeit ir vainojama pie esošās situācijas. Mana atbildes jūsu jautājumiem ir pozitīva. At, tad, tad jā, uh, bet uh, daudz ko ir darījis uh, esošā valdība, lai sasniegtu uh, budžeta līdzsvaru 2013. gadā. Šis līdzsvars nebūs nomināla vērtība līdzsvars. Mēs šeit runājam par struktūrālo um, aspektu, pielāgot konkrētam ciklam. 2011. gada decembrī uh, mēs paredzējām šo korektīvo uh, pasākumu manevru, lai sasniegtu budžeta līdzsvaru, tad toreiz ekonomiskās prognozes uh, bija daudz pozitīvāks nekā situācija, ko pēc tam konstatējām. Un uh, tad, tad, tad Nezinu, vai Itālijas bankas prognozes pareizs vai nē, bet laikā no 12. gada decembrim līdz šodienai ekonomiskā, situācijas, eh, ekonomiskā situācija pasliktinājās mūsu valstī. Un to jau mēs arī zinājām pagājušā gada pavasarī. Tad eh, mēs, kā Itālija un arī Eiropas līmenī, tika paredzēts ļoti, mūsuprāt, svarīgs princips, proti um, ne, um, nepadziļināt recesiju. Uh, Tad, kad mēs veicām šo korektīvo pasākumu 11. gadā, tad bija arī konkrēts nomināls mērķis, taču tam svairs nevarēja būt nomināls, bet mēs saglabājam šo struktūrālo mērķi, proti pielāgot budžetu katram ciklam. Tātad šajā gadā budžeta līdzsvara mērķis nebūs nulle nominālā vērtībā, bet nulle piemērojot eh, to ciklam. Tātad, ja pasliktināsies vēl situācija ekonomiskajā nozarē, at, salīdzinot ar to, kas jau tagad tiek prognozēts un. Tātad, ja, piemēram, šis 0,2 pasliktināsies, tad arī tas atspiegļosies arī mūsu budžeta mērķos. Nebūs vairs nepieciešamība veikt vēl kādu manevru, kā to lasu avīzēs, Mēs to neesam nekad darījuši un ceru, ka nākamā valdība to nedarīs, jo mērķis ir piemērots ciklam, šim struktūrālai pielāgošanai. Un, manuprāt, tas ir ļoti korekti no ekonomiskā viedokļa. Tad, kad ir uh, šī struktūrālā budžeta uh, līdzsvars, tad nevajag vēl vairāk uh, pasliktināt ekonomisko situāciju ar kādiem papildus manevriem. Uh, arī Eiropas komisija, arī institūcijas pieprasa, lai uh, risinātu recesijas situāciju, kas var samazināt nominālo mērķi, lai tiktu paredzēts uh, cits mērķis. Tātad šis adjusted, šis pielāgošanas uh, struktūrālais uh, mērķis. Un tāda situācija, tāda situācija, tad mēs arī ejam tagad. Ramon Tremosa, for the... Tālāk liberāļu demokrātoram un tramosa lūdzu. Paldies. Labvakar, es uh, esmu no Barcelonas, Katalāņu partijas jautājums. Vakardien Uzklausīja Monti kungu, kurš runāja par uh, dziļām reformām, to īstenošanu Itālijā. Es gribētu zināt, kādas ir uh, reformas, kādas vēl tiks padziļinātas eh, šo tuvāko gadu laikā, reformas, kas vēl nav īstenotas. Un vēl viens jautājums šajos uh, reformās varētu būt arī reģionu reformas, lai reģ, kur reģioniem netiks paredzēt papildus finanšu uh, Eh, izdevumi, bet arī vēl tiks paredzēti izdevumu samazinājumi un arī, ka eh, tad, tad tiks veikts šīs fiskālais eh, federālisms reģionālā līmenī, kā tas ir Vācijā, un kur ekonomiski tas ir daudz efektīvāk. Paldies, paldies par jautājumu. Tur varbūt ir divu līmeņu atbild uz šo. Pirmkārt, manuprāt, valdība, šī valdība ir izcinājusi Itālijas struktūrālās problēmas īstenojas reformas, es teikšu, ļoti plašā uh, veidā. Es neredzu, kuras būtu tās nozares, kurām nebūtu pieskārusies šī valdība ar savām reformām. Taču es uzskatu, ka ir arī pamatoti un loģiski pat uh, teikt, ka uh, Uh, um, nepieciešam, vēl nepieciešamo reformu apjoms ir ļoti liels, un tur ir nepieciešams turpināt darbu pie šo reformu īstenošanas. Arī nozarēs, kur jau ir īstenotas reformas, tās vēl ir jāpadziļina vairāk. Piemērs, kas manāk prātā, ir, uh, ir tā kā urbt vēl dziļāk uh, zemē, lai nonāktu pie resursiem, bet dažās vietās vēl neesam tik dziļi izurbūši. Bet tā tad padziļināt būs nepieciešams, tā tad ir reformas, kas jau ir īstenotas, un tur ir nepieciešams vairākas fāzes. ir jomas, kuras uzskaitu, ka varbūt nav nepieciešamības uh, padziļināt šīs reformas, piemēram, runājot par fiskālo šo ietvaru un arī par valsts kontu stabilizāciju, ceļšķi arī vīdus eh, termiņā, arī pensiju reformu visiem, manuprāt, it Itālija tur ir nodrošinājusi finanšu stabilitāti vismaz attiecībā uz vidus termiņu, kad mēs runājam par pensiju izmaksu. Taču ir citas jomas, kur ir eh, nepieciešama padziļinātāka pieeja. Uh, vispārīgi varētu teikt, tad uh, ir vēl vairāk jāveicina Itālijas ekonomikas konkurētspēja, liberalizācija. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešams uh, uzlabot vēl vairāk valsts nozari. Tad jūsu jautājums, manuprāt, ir šajā virzienā par valsts um, sektoru. Uh, attiecības starp uh, centrālās valdības suverenitāti un arī reģionālo pašvaldību un valdību suverenitāti. Nu, uh, tad šo hierarhiju mēs arī esam mantojuši no dažādiem konstitūcijas izmaiņiem. Varbūt situācija nav perfekta. Arī šī valdība, arī premjers nosūtīja parlamentam priekšlikumu reformēt uh, konstitūciju, lai varētu pārakstīt uh, pilnvaras, kompetences, kādas būtu reģionālā līmenī un kādas būtu valsts uh, līmenī, lai labāk varētu pārdalīt arī lēmumu pieņemšanas pilnvaras pilnvaras, kad tas attiecas uz vīdes, infrastruktūras jautājumiem, kas attiecas arī uz pārstāvniecību ārvalstīs. Taču, nu, tā ir pagaidām tikai, tas ir pagaidām tikai priekšlikums, par to runās nākamā valdība. Tad vēl viens aspekts, kas attiecas uz uh, fiskālo atbildību, kas iet roku rokā ar izdevumu uh, atbildību, tas arī ir iekļauts šajā konstitucionālas reformas priekšlikumā taču tātad jau praksē ir um, arī īstenot viens no pasākumiem, kādu mēs pieņēmām 11. gada decembrī, proti pārskatīt nodokļu aplikšanu nekustamajam īpašumam, nekustamā īpašuma nodoklis, kuru mēs esam um, grozījuši, reformējuši. Šis nodoklis, kam ir jābūt kā tādam līdznodoklim, daļa, kas tiek maksāta valstī, daļa no šī nodokļa tiek maksāta reģionālajām pašvaldībām. un kas arī būtu reģionālajā līmenī lielākais finanšu avots. Un arī tad viņi lokālā līmenī var lemt, kā tad uh, lemt par uh, šo nodokļa apjomu. Šis ir ļoti svarīgs uh, jautājums. Tas tā ir viena no lieta, ko esam darījuši, bet ir vēl daudz, kas jādara arī runājot par konstitucionālo reformēšanu mūsu valstī. Now, uh, Tagad vārds Filipam Lambertam kas pārstāv Beļģiju, Zaļo partiju. Welcome, uh, minister! Godātais ministra kungs, man ir prieks, ka šeit ir Grilī kungs, nevis Grillā kungs, bet nu kas zina. Jūs esat paši Briselē, jūs priekšnieks savukārt tiek uzskatīts vienam varbūt spilgtākiem Eiropas padomas locekļiem, un iespējams, ka viņš ir varbūt vienais, vienīgais, kurš arī uzdrošinās uh, viņam pretējo viedokli Angelai, nekā Angelai. Un man bija prieks arī kādu citu dienu atkal arī runāt ar Junkeru kungu. Jūs zināt, viņš arī runā tiešām, ko domā. Un viņš tieši runā par šo dažādo politiku piemērošanu visās Eiropas dalībvalstīs kopš Eiro krīzes sākuma. Un viņš acīja, nu, nesīs pārliecināts, ka viss ir pareizi. Viss, ko darām pareizi. Tad, tad visu laiku šī taupība, taupība. Un mēs saprotam, ka, ak, ā, pirmkārt, makroekonomiska līmenī tas ir neproduktīvi, vismaz Itālijā un Spānijā, Francijā mēs to redzam. Un otrkārt, ne, arī pie pirmkārt ir tas, ka par to samaksā, protams, vājākie. Otrkārt, mēs piedzīvojam asimetriskos šoks, vai tāda vajadzētu būt arī asimetriskām uh, korekcijām, vai drīzāk simetriskām korekcijas mm, metodēm. Tas nozīmē, ka valstīm, kurām ir lielāki uzkrājumi, arī kaut ko darītu. Tātad es aicinātu jūs izteikties ne tikai kā Itālijas um, ekonomikas ministru, bet arī kā uh, ekofina ministru. Is... Nu, kā es to redzu? Pirmkārt, ir jānodaļ, jānodala dažas lietas. Pirmkārt, ka jūs esat šobrīd pašā varbūt krīzes viducī, un nākamais ir ilgtermiņa redzējums. Eiropas nākotne. Un kā ekonomists vai arī, ka tās, jā, jūs arī, kas esat studējis ekonomiku, ļoti labi zināsiet, ka šobrīd mēs runājam par šiem krīzes pielāgošanās pasākumiem, kuram var būt arī, protams, negatīva ietekme īstermiņā. Bet, ja skaties uz mikro, makroekonomiku kopumā, tad tieši tā ir izveidot tā, lai arī šāds īstermiņa šoks varētu pārdzīvot. Un līdz ar to šāda fiskālā pielāgošanās, kas notiek daudzās valstīs šobrīd pasaulē, nu, īstermiņā nedod pozitīvu rezultātu. Tomēr tieši jūs atrodat tieši šādā krīzes viducī, kā šobrīd to piedzīvojam, ka trūkst uzticības. Un atsevišķās valstīs ļoti nopietni šāda situācija, protams, ir tad ir ļoti maz savas manevrēšanas iespējas. Nu, jums ir varbūt tāda maigāka vai skarbāka pielāgošanās, bet tā ir jāveic. Un dažkārt es uzskatu, ka tas ir liels jautājums, vai tirgi būs gatavi turpināt sniegt finansējumu, uzpirkt valstu obligācijas. Tā ir absolūtā prioritāte šis jautājums. Un apzinoties krīzes um, nopietnību, es tomēr vēlos apliecināt vēlreiz. Mana pārliecība ir tāda, ka ļoti strikti fiskālās taupības pasākumi, nu, nebija, pat tu nevari izvairīties no tiem, tie bija obligāti. Protams, jūs varat skatīt uz kaut kādiem citiem veidiem, kā jūs labāk varat pārvērt šos šokus, vai tad ir simetriski vai asimetriski korekcijas pasākumi, jo Šāds šoks skar visu zonu, eirozonu. Domājot par Eiropas nākotni, arī šeit parlamentā, un arī par premjeri, kad tieks mūsu vadītāji, un tad arī valsts prezidenti, viņi, protams, arī pārnā šis jautājums. Un skatās, kādā labākā veidā var nākotnē veidot Eiropu, kā var uzņemt šādus šoks, pārvarēt tos, Bet nu, tas viss ir process un. Tas tomēr arī, zinām, ir strukturēts vairākos posmos. Ja mēs varam šo fiskālo kompaktu, um, fiskālo disciplīnu, tur, protams, ir jautājums, kādā veidā mēs uzņemam savu atbildības daļu. Uh, Mums ir jāsaprot, ka visiem ir skaidri spēles noteikumi. Un ir jāpanāk, ka ir iespējami mazāks apdraudējums nekā, mm, nekā šī krīze bijusi līdz šim. Un tā kā mums jāskatās, protams, um, kas būtu nākamais solis. Jā, tā kā, protams, ja sarežģījumi ir milzīgi, un jāskatās vislabākiem veidiem, kā varam šādus šokus uh, pārvarēt. Cerams, ka nākošā gada laikā mēs arī varēsim ieviest vajadzīgās pārmaiņas, kas, manuprāt, ir tomēr ļoti svarīgas un nepieciešamas. Paldies! Paldies! Tālāk Mario Mauro no Itālijas. Atkal tāds patīk. Paldies, priekšsētāji! Paldies, ministra kungs! Es vēlējos jums uzdot vienu jautājumu. Šis jautājums ir saistīts ar situāciju Itālijā un runāt par vienu indikātoru pēdējo mēnešu laikā, kad pie vairs ir uh, tehniskā valdība. Indikators, kas vairāk kārt ir uzsvērts, ko minējusi ir arī Eiropas komisija, kā vienu no problēmu faktoriem Itālijas kontekstā. Proti, Itālijas um, situācija šajā default swaps uh, tirgū. Tātad, vai kaut kas ir mainījušies šai kredītmaiņas tirgū? Jo un reformas, par kurām arī jūs runājāt, vai jo, uh, tam ir arī saiknes tā ar rezultātiem, kāda ir iesniegta šajā uh, kredīta apmaiņas tirgu un arī kāda ir sai, saikne ar uzticību politikai un ekonomiskai stab, e, stabilitātei Itālijā nākotnē. Paldies! Jā, es uzskatu, ka situācija noteikti ir mainījusies, pat ļoti mainījusies. Pietiek jau tikai paraudzīties uz skaitļiem kad mēs runājam, salīdzinām ar sarežģītāko krīzes periodu, tad eh, šīs indikātors varbūt bija, bija visatpazīstamākais. Tātad tas bija saistīts ar eh, šo spredu un arī ar eh, kredītmaiņu. Tirgu tātad tie bija svarīgākie indikātori, un tie arī norāda un vislabāk atspoguļo uh, tirgus uzticamību, gan, uzticību gan mūsu valstī, gan Eiropai kopumā. Uh, Un to arī es visu redzu viedokļu šķēļas gan uh, Eiropas uh, līmenī, atsevišķās valstīs, Eiropas Centrālā bankā, un es teiktu, ka, manuprāt, Eiropas Centrālā banka ir veikusi ļoti būtisku darbu, lai, uh, iz, uh, lai varētu atrisināt eiro krīzi. Ir pieņemti nepieciešami instrumenti un izstrādāti mehānismi, lai šos indikātors uzlabotu, bet tas viss ir daļa no vienas lielas kopīgas stratēģijas, jo es domāju, ka pati Eiropas centrālā banka, kā jūs noteikti zināt, arī ir mm, iejaukusies un paredzēs instrumentus, nosakot arī ļoti svarīgu tātad tā, šādu nosacījumu režīmu, proti mērķis ir sasniegt uh, rezultātu, kur visas valstis, valstis un institūcijas, ka uh, tām ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai attiecīgo mērķi sasniegtu. Skatot atsevišķi katru no šīm intervencēm, gan nacionālā, gan arī, teiksim, eiro grupas līmenī, et, Eiropas centrālas bankas eh, līmenī katra atsevišķa šī iejaukšanās nebūtu pietiekama, lai stabilizētu tirgus, bet daži eh, komponenti bija ļoti būtiski, lai to varētu nodrošināt. Es uzskatu, ka būtu bijis ļoti grūti stabilizēt tirgus tikai vienas valsts līmenī, jo kā mēs arī redzējām, tirgi uzskatīja, ka vienmēr ir šis sistēmiskais piesārņošanas risks, kas nāk no uh, uh katras, neskatoties katras valsts atsevišķu uh, rīcību, kā ir uh, risks, kas varētu izrietēt no uh, atlēm tirgus sagrau, sagrūšanas. Un arī nepieciešamība pie kopīgām politikām, fiskālām politikām, vai arī no konkrētām Eiropas centrālās bankas intervecēm. Tātad bez eh, katrai šī intervencija iniciatīvai nebūtu nozīmes, ja katra valsts nebūtu veikusi savā līmenī nepieciešamo eh, reformu. Tātad arī šo indikātoru uzlabošana ir saistīta ar visiem šiem aspektiem, kas bija ļoti svarīga arī. Um, Eiropā domē un arī mūsu valdībai nodrošināt uh, fiskālo budžetu stabilitāti, bet to pat dar, arī darīt eiro uh, līmenī, eirozonas uh, līmenī un, protams, arī Eiropas centrālās bankas komisijas un citu institūciju iniciatīvas. Strīd Luling, lūdzu. Uh, uh. Jā, paldies priekšsādātāji. Ministra kungs, uh, mēs pagājušā nedēļā tikāmies ar Eirogrupas priekšsēdi, kurš mēs redzējām, kā viņš atturīgi izturējās pret uh, taupības uh, pasākumiem, kaut arī viņš prezidēja grupu ļoti ilgi, kas tieši prasīja šo publisko finanšu atveseļošanu dalību valstīs, kurām ir vislielākie parādi. Es ļoti labi zinu, ka, ka tas ir ganas tā ir gan skārba lieta, bet šķiet, ka jā, taupība, bet ir jāraugās, vai taupība nes augļus vai nē. Beļģijas kolēģis tikko izteicās pretēji, ka tas būtu pretproduktīvi, bet daži rādītāji Itālijā, Portugālē un pat Grieķijā liek domāt, ka ir pozitīvi rezultāti, un no otras puses šķiet, ka tiek uzskatīts, ka taupībai ir arī recesijas sekas, un kam tad ticēt gal galā? Rezultāti rāda, ka pēc grūta uh, periodu. Tie var parādīties tikai pēc ilgāka perioda. Un, un uh, eiro grupas priekšsēdis mm, tā kā izteicās pret, tad atkal viņš teica, ka ir jāsamazina deficīts un, un parādi. Nu, lūk, tāda viņam nostāja. Paldies! Paldies! Runājot par um, fiskālo stabilizāciju, protams, ka zāles ir ļoti rūgtas. Daudz rūgtāk varbūt nekā zāles, bet tas arī, nu, tā situācija atšķiras no dažādām valsts, eh, dažādās valstīs. Bija valsts, kurā bija iespēja eh, veikt daudz, varbūt lielākas izvēles nekā citām valstīm. Manai valstī bija ļoti maza šī izvēle jo ir ļoti grūti izstrādāt uzticāmu izaugsmes stratēģiju bez stabilizētiem finanšu tirgiem. Tādējādi tas ir kā celt māju uz smiltīm. Bija ļoti būtiski, lai vispirms atrisināt steidzamo jautājumu, lai tirgi atgūtu uzticību mūsu uh, valstī nevis kā parādu valstī, bet kā uzticamai valstī. Pie mūsu prioritāte bija Itāliju atkal padarīt par uzticamu aizņēmēju. bija nepieciešams tātad uzlabot, stabilizēt uh, valsts finanses un nodrošināt to arī ilgtermiņā. Tādēļ arī šī likums, kas ir pieņemts par uh, būdžeta stabilitāti, tika uztverts kā svarīgs signāls, ko gribēja redzēt tirgi, ka Itālija ir uzticama valsts, uzticams aizņēmējs. Taupība nav mērķis, taupība ir līdzeklis, lai varētu veicināt izaugsmi. Junkera kungs runāja par Eiropas pieeju izaugsmes nodrošināšanai, un, protams, šeit nav runa tikai par taupības politiku, bet vēlos atgādināt, ka šīs uh, debates jau tika uzsāktas iepriekš daudzi atceras arī Eiropa domi jūnijā. Tur varēja novērot uh, arī uh, to, kā tika jau runāts ne tikai par taupību, bet arī par kopīgām investīcijām, par Eiropas investīcijām un Eiropas investīciju banku stiprinātāku lomu. Šīs nav divas lietas, kas būtu antagoniskas, tās iet roku rokā. Diemžēl šodien vispirms mēs dā, sāpīgi redzējām šo finanšu stabilizācijas fāzi, jo Tas jau ir, tas ir priekšnoteikums. Pēc tam svarīgākā izaugsme nodrošināt izaugsmi, tas ir vēl būtiskāk. Ir daudz vieglāk stabilizēt valsts kontus, bet ir daudz grūtāk paredzēt uh, recepti, kā pēc tam uzsākt un uh, aktivizēt uh, izaugsmas motors, un to mēs varam darīt katrā valstī atsevišķi. The floor now goes to. Uh... Tālāk vārds uh, sociālistiem uh, no Slovenijas. Number... Pēdējo mēnešu gājušu laikā ir bijuši vairāk pētījumi, kas norāda, ka tieši krāpšanās nodokļiem dēļ Eiropā zaudē apmēram 1 triljonu eiro. Tas ir tiešām skandāls, apzinoties, ka valstu budžeti krīzes apstākļos tiek ļoti apcerti. Tas nozīmē, ka Eiropas sociālais modelis, kas balstās uz sabiedrības kvalitātiem pakalpojumiem un sabiedrisko solidaritāti un Eiropas iekšā tirgu, ka tas viss ir zaudējums. Šie negūtie ieņēmumi papildus ar vēl pieaudzē valstu parādus un to apjomus. Šādos krīzes apstākļos, ka tieši būtu jāvērš, cik vien var, pašā augstākā līmenī pret šādiem krāpšanās gadījumiem, mēs redzam, ka arī tā rezultātā cieš um, valsts uh, investīcijas, zūd darba vietas un ekonomiskā izaugsme stagnē. Eiropas parlamentā mēs esam uzsākuši arī nopietnu darbu un tieši runājam par krāpšanos un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un galvenokārt visu uzmanību veltam tam, lai izveidotu kopējo Eiropas nodokļu stratēģiju paredzot kopīgu tādu instrumentu kopumu, mēs varam panākt tiešām samazināt šo nodokļu plaisu līdz 2020. gadam. Itālija ir tieši viens no skandalozākajiem piemēriem, kur ir aptuveni 27% ir šī plaisa uh, un attiecīgi starp plānotiem nodokļiem un iekasētiem nodokļiem. Un līdz ar to mēs gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Kas būtu jādara? Lai gan Itālija daudz ko ir izdarījusi pēdējo mēnešu laikā, mums tomēr interesē, kāds ir precīzāk risinājumi. Un otrkārt, arī jūsu pētījums par to, ko es teicu, kā vispār nodokļu izvairīšanās, nodokļu maksāšanas un krāpniecības apkarošana Eiropas līmenī. Paldies, jā. Runājot par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, šī ir milzīga kopīga problēma un varbūt akūtāka atsevišķās valstīs. Itālijā, diemžēl, tā ir ļoti slavena problēma. Esam slaveni ar to, ka ir ļoti liela šī izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Uh, Pie šīs problēmas esam strādājuši kopš mūsu pirmās darba dienas. Nevarētu veikt nepieciešamos uh, uh, pielāgošanas pasākumus. Un šajā fiskālajā stabilizācijas procesā mēs vēlējāmies arī tieši risināt uh, šo uh, cīņu pret uh, ne, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nu, galvenokārt ie, dažādu iemeslu dēļ, protams, lai atgūtu zaudētos uh, ienākumus, bet lai nodrošinātu arī taisnīgumu gan no nodokļu maksāšanas aspekta, gan arī. Uh, lai mēs varētu finansēt nepieciešamās sociālās programmas. Tā tad ir šī dubultā netaisnība, kas izriet no izvairīšanās no nodokļu nemaksāšanas, un varbūt vēl trešā iemesls, kas arvien mazāk ir uzsvērts, tātad vienīgi spēles noteikumis uzņēmēja darbībā. Ir dažādi uzņēmumi, kas konkurē tirgos Un e, tie, kur izvairās, protams, nodokļu maksāšanas, viņiem ir lielāks priekšrocības nekā tiem, kas maksā nodokļus. Ir daudz un dažādi iemesli, kādēļ ekonomiskā un sociālā sistēma, kas e, nevar, izvair, nevar veiksmīgi cīnīties pret šo nodokļu nemaksāšanu, ir uzskatāms par ļoti vājām e, sistēmām. Esam darījuši daudz ko, lai arī stiprinātu mūsu nodokļu iestāžu. Um, Uh, kapacitāti, lai varētu izsekot šai nodokļu nemaksāšanai un lai arī varētu izsekot mūsu pilsoņu finanšu aktīviem. Uh, šīs reformas arī sniedz labus rezultātus, bet ir arī jāmainās uh, mentalitātei ne tikai pilsoņiem, bet arī nodokļu iestādēm apstrādāt daudz un dažādu informāciju uzsākt arī, protams, dažādas uh, izmeklēšanas un tam līdzīgi. Nu, šis ir pirmais gads, kad mēs īstenojam šo reformu, un mēs redzam, ka šeit ir liels ekonomiskās uh, vājības, tad līdz ar to ir ļoti grūti izvērtēt mūsu cīņas pret nodokļu nemaksāšanu rezultātus. Grūti veikt dažādas salīdzinājumus. Bez tam arī ekonomiski grūtā posmā uh, arī varbūt attieksmes mentalitātes maiņa ir vēl jo būtiskāka gan pilsoņu, gan arī iestādēs ir svarīgi. Jūs labi runājat itāliski, jūs noteikti lasāt arī itāļu avīs, un jūs uh, zināt, kā arī tur izskan daudz un dažādi argumenti, kā stiprināt uh, cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, bet no otras puses atkal nevajag veicināt bailes un ka tagad katrs tiks eh, izsekots, pat ja tam arī pamatā ir eh, um, savi iemesli, tātad, lai nodrošinātu taisnīgumu. Manuprāt, labs risinājums šajā ziņā iespējams būtu un tādas personas, kur iepriekš jau ir nostiesāti par lietām, arī tad tiktu apcietināti un iet, ja, ā, turēt cietumā, ka jūs, piemēram, iepriekšējais premjers. Nu, tas tas mans personīgais viedoklis. Sabīna Kutaš, Rumānijas sociālistu kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministri ka jūs ļoti labi struktūrējāt tātad pirmkārt Eiropu, otrkārt Itāliju, un es gribētu jums uzdot divus jautājumus. Viens par Itāliju un viens ir par Eiropu. Par Eiropu. Kā jūs teicāt? Jau priekšsādātājs norādīja. Es nāku no Rumānijas, nesam Eirozonas valsts, jūs esat no Itālijas un nesat Eirozonas valsts. Mans jautājums, kā jūs vērtējat? Šo divu ātrumu Eiropu Iespējams, esat dzirdējuši, ka arī mēs runājam par pat divu parlamentu izveidi. Viens, kas būtu Eirozonas parlaments, un otrs ir atsevišķo valsts, tad valsts, kas nav iekļauts Eirozonā parlaments. Tad sanāk, ka Eirozonas valstu deputātiem būtu lielāks tiesības jau izteikties šādās debatēs, lai gan mēs zinām, ka īstenībā visas bankas jau visā Eiropā veic savu darījumus eiro. Arī, piemēram, Rumānijas bankas jau veic savus darījumus 90% ar Eirozonas bankām. Līdz to mans jautājums ir, kā jūs to vērtējat? Kāds varētu veidoties, attīstīties Eiropā kopumā? Un otrkārt par Itāliju. Jautājums. Jūs sacījāt, ka jācīnās pret eh, korupciju, jāveicina investīcijas un tā tālāk. Bet man interesē jūsu komentārs par jaunajiem nodokļiem, tas, ko jūs esat ieviesuši impostem muničim proprijā, bet tam līdzīgi, un tad par nekustam īpašumu nodokli. Un otrkārt, kā tad tas jums ir izdevies, jo jūs to ieviešat, bet uh, to taču dzirdējām, kad īstenībā noraidīja iedzīvotāji. Jo sanāk, ka šis ir fiksētā nodokļa likme, viss ir vienāds. Kā es domāju, to varbūt varētu uzlabot vēl. Tad, kad jūsu valdība to būs ieviesusi. Paldies. Um, thank you. Paldies. On the two-speed Europe. Um. Par divu ātrumu Eiropu. Pirmkārt, es personīgi esmu kaislīgs Eiropietis un ļoti atbalstu Eiropas idejas. Un es domāju, ka šis jautājums atrisināsies pats par sevi. Un es domāju, līdz ko krīze būs pārvarēta, mēs arī, es domāju, tas pavisam drīz, tas nozīmēs, ka varēsim vēl nodrošināt pārdzinātu ekonomisko pārvaldības un arī iestiprināt šīs krīzes novēršanas iespējamos mehānismus, kurus esam iestrādājuši Eirozonā. Uh, un līdz ar to arī Eirozona un Eiropa kļūs par vienu un to pašu. Varbūt ar kādu vienu izņēmumu, bet tas ir atrunāts arī līgumā. Bet uh, es pats esmu optimists un arī dziļi pārliecināts Eiro 5 un Eiro aizstāvis. Un es tiešām uzskatu, ka nākotnē tieši tas arī uz to virzās, ka visi būs Eirozonā. Starplaikā mums, protams, jāievēro katram savas arī vajadzības un mūsu arī brīvības. Protams, ka mēs arī cienam ne Eirozonas valstis un to pārstāvis, un esam arī vienmēr apzināmies, ka mūsu pieņemtie Eirozonas lēmumi nedrīkst apdraudēt tās valsts, kas ir tieši saistītas. Un viņu atsevišķās brīvības, kas gan ir arī iekšējās brīvības jautājums kopējā Eiropas ietverā. Vienlaikus mums ir arī apzināmies, ka mums jāsaprot šī plašākās saiknes. Eirozonas valsts ir tieši saistīts ar citām Eiropas valstīm. Un atsevišķos lēmumus mums jāpieņem kopumā. Tādēļ, ja mēs skatāmies un nogaidām, kāds varētu būt rezultāts, nu, tad nogaidīšana varbūt nav pats labākais. Uh, ko mēs varam darīt šobrīd eiro ietvarā. Tā kā, protams, te ir ļoti sarežģīts uzdevums un jautājums. Mans viedoklis par Eiropas iestāžu kaut kādu veidu divu kameru sadalīšanu absolūti nē. Es domāju, ka tas tā nav pieņemami. Bet ir jāatceras, protams, kāds ir šīs garantijas, kādā veidā mēs nodrošinām šo brīvību ievērošanu, un otras puses arī ļaujam arī pieņemt kopējas lēmumus atsevišķiem dalībniekiem, kur dažkārt ir jāpieņem. Ļoti steidzamā kārtā. Tālāk par Itāliju un īpašumu nodokli. Nu, tā galvenā doma bija tāda, ka to mēs attiecam uz visiem nekustamiem īpašumiem. jo Itālijas likumdošana, protams, visu laiku ir bijis jautājums, kādā veidā tad to attiecinam vai neattiecinam, piemēram, uz jūsu pa, pa, patstāvīgo dzīvesvietu, jūsu māju dzīvokli. Un tad tika pieņemts lēmums, jā, to attiecinam uz visiem nekustamiem īpašumiem. Bet te ir, protams, arī diferenciācija. Te, ja jūs tā ir pastāvīgā dzīvesvieta, tad jūs to maksāt tikai pusi no nodokļa likmes. mums ir 80% no visiem Itālijam, Itālijas um, ģimenēm, kuram tad tas ir privāti īpašumā, ir kāds no nekustiem īpašumiem. Tātad šis ļoti ir liels rādītājs. Un līdz ar to šāds nodoklis skar absolūti lielāku iedzīvotāju vairākumu. Gandrīz visus. Un, protams, ka nevienam jau nepatīk nodokļi. Uh, un tad jūs nekad nevarat, protams, reiķināties, ka sabiedrība ar, ar sajūsmu atbalstīs jūs šāds priekšlikums. Tomēr, ja salīdzināt arī šo situāciju pa valstīm, lielākā daļa valstu ir šādi nekustamo īpašumu nodokļi. Mūsu debats Itālijām, protams, arī vēlēšana kampaņos ietvaros tieši par to, vai nekustamai īpašuma nodoklis, arī tad būtu jāaktualizē. Bet nu es tādu neiesaistīšu šajās debatēs. Tā par samērīgumu, nu, te nav jautājums ir, pirmkārt, samērīguma princips, proporcionalitātes princips vienmēr ir ļoti labs nozīmīgs princips, bet šajā gadījumā es nedomāju, ka tas pārspēlējums, jo nekustamā īpašuma nodoklis, tā kā es to iepriekš sacīju atbildot citu jautājumu Tas ir viens veids, kā mēs nodrošinām arī tātad ieņēmumus vietējām pašvaldībām. Un tāpēc šis proporcionalitāte nozīmē precīzus ietekmēšanu mm, mm, vietējām pašvaldībām, un tur līdz to ir sarežģītāk šis jautājums par proporcionalitāti. To nevar tik vienkārši te nodiktēt no Romas. Un tad vēl liela daļa no nekustamiem īpašumiem nepieder individuālām, ja fiziskām personām, bet gan uzņēmumiem. Un līdz ar to tas arī tāds sarežģītāks. Es atvainojos, ka varbūt izplūdu šajā jautājumā. Un tā es došu jums vāciski. Esmu vācu um, brīvo liberāļu pārstāvis. Es tā solīju, ka runāšu vāciski. Sanīkums Pesānī um, savukārt paziņo, ka um, tātad, kas ir viens arī no kandidātiem vēlēšana kampaņā, norāda, ka arī viņš apstrīdējas atsevišķos līgumus, kas noslēgta, piemēram, fiskālu kompaktu līgumu un tam līdzīgi. Un viņš norāda, ka viņš nepiekrīt atsevišķiem līgumu nosacījumiem un ka viņš vēlas tos visus mainīt. Un tad viņš uzskata, ka tas būtu daudz labāks ir izējas punkts Itālijas attīstībai. Līdz ar to mēs nonākam atkal tādā situācijā, kas jau savu laiku notika arī fiz, um, stabilitātes un attīstības paktu, to atsevišķas valsts neņem nopietni, piemēram, arī Vācija savā laikā, un tieši tas ļoti satraucoši tagad. Tātad, kā jūs to vērtiet? Vai teikt, ka vēlēšana manevrs, vai to Versānīkungs tiešām nopietni domā? Otkārt, tālāk valūtas kurs attiecības un valūtu vispārējās attiecības. Mēs redzam, ka šobrīd eiro un jēna, piemēram, Japānas valdība šobrīd jēnas vērtību uh, ir samazinājusi ļoti apzināti. Amerikāņi šobrīd varētu darīt kaut ko līdzīgu uh, tuvākajā brīdī, lai uzlabotu savu konkurētspēju. Kā jūs vērtējat, kas varētu būt šis kritiskais punkts um, eiro vērtībai pret dolāru? Un kā jūs tad uh, varētu, ko jūs iesakot rīkoties, lai nodrošinātu Itālijas konkurētspēju un eksportspēju? Paldies! signor Presidente. Le... Priekšsētāji kungs, jūs pats teicāt, ka mēs esam ekspertu birokrātu valdība. Līdz ar to nevaram teikt, ka, nu, varbūt neesam tik specializēti, lai runātu par partijām un vēlēšanu kampaņu. Partijas, kuras tagad uzsākuši šo konkursu, uh, tuvojoties vēlēšanām, līdz ar to nevar atbildēt uz šo jautājumu. Bet var runāt par faktiem. Itālija ir Itālijas parlaments, visas partijas, kas ir atbalstījušas Montī valdību. Šīs partijas ne tikai ir apstiprinājušas fiskālu kompetenci, paktu saturu, bet ir pauduši ļoti nopietnu attieksmi. Esam bijusi viena no valstīm, uh, kas eh, varbūt vēl viena no retajām valstīm šodien, kas jau ir ieviesus savā konstitūcijā, kā teicu iepriekš, ļoti būtisku eh, fiskālās disciplīnas uh, principu, proti budžeta uh, līdzsvars. Un ne tikai tas ir konstitūcijā, bet decembrī arī parlaments ir apstiprinājis uh, likumu, kur tiek detalizēts, kā tiek līdzsvarots budžets katru gadu. No šī viedokļa tiešām varu apliecināt, ka Itālija ļoti nopietni uztver uh, Um, šo uh, nodokļu disciplīnu un valsts uh, finanses. Jo, lai varētu ieviest izmaiņas konstitūcijā, bija nepieciešama ļoti plaša, uh, plašs vairākums atbalstam. ir nepieciešama tik eh, liels vairākums, ka eh, ļoti retkurā parlamentā tāds ir eh, panākams, lai veiktu izmaiņas konstitūcijā tālāk pār konkurētspēju attīstību. Itālijas nostāja un Eiropas nostāja kopumā mm, bijusi tātad pret valūtas kursa indikātoru izmaiņu kā kādu politikas indikātoru. Mums nav tādas politikas, kas saiktos uz intervenciju valūtas kurstirgus iejaukšanās. Es uzskatu, ka ļoti negatīvi izmantot šos uh, valūtas kursus vārstības uh, komerciāliem nolūkiem. Arī jūsu valstī, tāpat kā manā valstī, Mums ir liela panākumi eksporta nozerē, visā pasaules tirgū. Mēs esam guvuši šos panākumus, neizmantojot eh, ļaunprātīgi valūtas kursu izmaiņas. Tātad tas ir iespējams arī ļoti spēcīgu valūtu. Un ilgtermiņā tam ir tikai pozitīva, nevis negatīva vērtība, jo valūtas kursa izmaiņas politika varbūt sniedz rezultātus uh, īstermiņā, bet, manuprāt, vidustermiņā un ilgtermiņā šī politika var izrādīties ļoti negatīva. Š mūsu uzņēmumi un eksporta nozares proti, protams, uh, jūta arī negatīvo ietekmi, kas varbūt ir no spēcīgas valūtas, bet uh, Mēs joprojām uzstājam, ka dažas politikas nav savienojamas ar uh, homogēnisku izaugsmu visā pasaulē. Next is Dirk Epping, uh, member of the... Tālāk Eppingo kungs. Tas pārstāv Eiropas konservatīvus un reformistus. Paldies, priekšsēdētāji. Godētais ministra kungs. Itālijas tātad um, valdības pieņemtām taupības programma pārkot galvenokārt paredzēja lielākus nodokļus. Tavukārt eh, Mario Drāgē, e CB priekšsēdētājs, ir to uz, uzskatījis par uh, tādu slikto, varbūt, pieju, jo tas nozīmē, ka ir lielāki nodokļi un drīzākais risinājums būtu samazināt valdības izdevums. Šodien, šodienas Financial Times Valgan Minhau, kurš vienkārši tāds apskatnieks, un, manuprāt, vienmēr viņi zina labāk, kas notiek, viņš uzskata, ka Monti valdības šobrīdē taktika ir vienkārši it kā izklē, neatklāt īstos, varbūt, tad, aspekts un šo atsevišķo reformu sekas. Tad mans jautājums precīzi jums, kāds reformas vēl nepieciešams, lai nodrošinātu un atjaunot izaugsmi Itālijā? To, you know. Nu, Skatīsimies tad faktus, nevis viedokļus. Mans viedoklis savukārt ir tāds, ka pavisam īsā laikā, kopš mums ir bijis mūsu valdības rīcībā, un šis laiks, lai mēs varētu konsolidēt valsts uh, kontus, uh, mūsu valsts izdevums ir bijis ārkārtīgi ierobežots. un tas ir bijis tādēļ daudz strāk, nekā mēs paši to būtu vēlējušies. Tas gan nenozīmē, ka īstenībā varētu arī darīt gluži arī pretēji. Tātad es arī pats esmu norādījis jau, ka viens ir jāsamazina valsts sektora nozīme, un tieši tādēļ mēs varētu atļauties arī samazināt nodokļu slogu. Itālijā mēs virzamies uz balansētu, sabalansētu budžetu. Tas ir noteikts mūsu konstitūcijā. Tagad ir jānodrošina, lai valsts izdevumi būtu atbilstīgi nodokļu ieņēmumiem. Tas nozīmē, ja mēs samazinat nodokļu slogu, tad jums arī jāsamazina valsts izdevumi. Un to, protams, mēs esam paturējuši prātā. Uh, Un divas lietas, kuras mēs visu laiku darījām, prāskatot, protams, dažādu veidu izdevumus, mēs arī jūs samazināt arī atsevišķas valsts programmas. Mums ir bijis tik apmēram gada laika, lai to darītu, un viens no mūsu mēķiem un arī mūsu ministra prezidenta priekšsādātājs ir tieši ir, ka jāsamazina nodokļu loks, bet to mēs vēlamies arī atgādināt. Un, ja mēs palielinām papildus atsevišķos nodokļus, tad to mēs tomēr darām, domājot, ka te ir konkrētie nodokļi, kurus var atļauties, kas varbūt sociāli vismazāk skar. Tad nekustamā īpašuma nodoklis. Bet kopējais, protams, mūsu uzstādījums ir, ka nodoklis logam būtu jāsamazinās, jā. Mēs esam uzsākuši šādu politiku, un nākošajā valdībā un nākošajām valdībām tas būs jāturpina. Nu, tas jautājums arī par izvēlēm. Te diezgan sarežģīti, protams, arī e, pirmkārt ir arī uzlikt papildus nodokļus, bet tikpat smalki jaunī lēmumi ir kādā veidā samazināt valsts izdevumus, e, dažāda veidā pabalstus. Līdz ar to tur ir ļoti jutīgi politiski iet šādi lēmumi, un tur ir jāskatās ļoti rūpīgi. Tālāk ECB priekšsēdētājs Dragi nu, kā tas viņamtais kurss un virziens. Es domāju, ka viņš arī pats zina, ka Itālijas uzņemtais kurss šobrīd ir pareizs. Tur, protams, ir atšķirīgs pieejas, kā mēs to skatāmies. Bet, un arī kāds ir sociālais, protams, šis līgums mūsu valstī. Mūsu valstī sabiedrības vairākums tomēr uzskata, ka ir jāsamazina nodokļi, un līdz ar to jāsamazina arī valsts izdevuma tēriņi. Par Munčau kunga komentāru. Protams, es arī cienu vērtēju, ko raksta Eiropas iestādes un arī Eiropas tādu plašāku, varbūt, nu, e, institūcijas, tā arī, arī Financial Times, es viņus cienu, bet tas tomēr neatkarīgs arī apskatnieks un, manuprāt, gan ir skaidrs, ka. Kā tas, ko mēs šobrīd redzam, ka tas īstenotās uh, reformas jau šobrīd atbilst apmēram 4% no IKP. Paldies! Mūsu kolēģe uh, Pervenča Beres ir pieprasījusi vārdu, bet uh, šobrīd vēl atrodas citā komitejā, līdz to viņai vārdu nevarēsim iedot. Tad vārds tātad Pitēlus kungam. Es uh, vēlos vēl teikt tādu prezin, eh, pre, precizējumu Klints eh, kungs, eh, kas bauda ne tikai manu cieņu, bet arī ekonomikas komitejas cieņu, ir šķiet nepareizi informēts, kļūdaini informēts manas partijas vadītājs Bersānī kungs, kas arī kandidē uz premjerā matu pārstāvēt uh, centrāli kreisos, raksta, lasu, nevēlos pār, uh, uh, uzsākt sarunas par fiskalu kompaktu vai kādiem citiem eh, vienošanām, kas ir panākt pēdējo gadu laikā, bet ir ļoti svarīgi izaugsmas virzienā un uz politikām, kas apvieno taupību, ko nenorāda Bersāni, un ar nepieciešamību palielināt valsts investīcijas un nodarbinātību. Bersāni vēlas saglabāt uh, tās vienošanās līgums, kas ir noslēgtas ar Eiropu. Mēs pie tā strādāsim, lai blakus šai politikai būtu arī tādas politikas, kas būtu vērstas konkrēt uz izaugsmu un nodarbinātību. Thank you, Johnny, for this uh, clarification. Paldies jums, Giovanni, par šo precizējumu. Ļoti labi, vēl skaidrāks tās visi. Vai kāds vēl papildus vēl lūdzu tagad izteikties? Žanpol? Pavisam īsi, jo atlikušas pāris minūtes, ministra kungs, es ļoti uzmanīgi jūsos klausījos jau no paša sākuma un mm, runājot par reformām, nodokļu politiku, pasākumiem, kas jāpieņem, es prātoju, ko tieši nozīmē tehnokrātu valdība. Kā tas izpaužās? That's a difficult question. È una domanda difficile. Ļoti grūts jautājums. Tekstā atšķirība varbūt ir tāda, ka mēs eh, nepiedarām eh, politiskajām partijām, kas ir pārstāvētas parlamentā. Tātad mēs neesam izvēlēti no sabiedrības. Skaidrs, kad valdība uzsāk savu darbu, ir tāda kā nācijas politiskais darbs, un tad no šī viedokļa tas varbūt nesaskan uh, mūsu darba, bet, nu, tehniskās valdības uh, koncepts ir tāds, ka šajā gadījumā visi valdības uh, locekļi, vai pareizāk sakot, neviens nav piederīgs kādai pār, uh, partijai, bet strādā šai valdībai. Un, uh, viņu aktivitācija, kurā gadījumā kļūst un lēmumu operatīvi tikai tad, kad to apstiprina parlaments. Līdz ar to sādarbības starp politiku un šo tehnisko pārstāvniecību ļoti uh, eh, svarīgi. Es nezinu, vai. Uh, Uh, man ir izdevies atbildot šo jautājumu. Šis jautājums kļūst aizvien svarīgāks gan no politiskā, gan filozofiskā viedokļa, bet nu, šis ir labākā, šī ir labākā atbilde, ko varēs sniegt. Uh, Paldies jums, godātais ministra. Kungs, ir bijis liels prieks, un paldies, ka jūs arī labprāt piekritāt un šeit pavadījāt savu laiku. Es zinu, ka tā jums pienāca laika doties uz Eirozonas finanšu ministru sanāksmi, un lai jums tur šodien labi panākumi. Paldies! Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Godatie kolēģi, dāmas un kungi, nu šeit ir ļoti daudz dažādu priekšsēdētāju. Nu, tas nav saistīts ar nopelnību, bet vairāk ar mūsu vecumu. Tas nav varbūt tik jauki. Tagad skatīsim nākamo darba kārtības punktu. Proti Eiropas banku iestāžu, Eiropas valsts iestāžu, Eiropas administrāžu un arot pensiju iestādes budžeta izpilde. Par šiem ziņojumiem ir atbildīgs Renārs Langens, atvārds viņam. Tas alters, sondern der Weisheit, dass man oben sitzen. Nē, nē, tev nav runa par vecumu, bet par gudrību, ka jūs to varat sēdēt priekšā. Un abi kolēģi, man prieks tiešām jūs redzēt, ka jūs varējāt arī šeit apzinoties transporta situāciju, šeit attiecīgi norēģēt un pārņemties sēdz vadību. Esmu sagatavojis, protams, atzinumus, tie nav nekādi ziņojumi, bet gan tikai um, atzinumi, jo tur ir attiecīgāk budžeta kontrols komiteja, kur sagatavo ziņojumus, un mēs tikai atzinumus. Un tad to 10. janvārī 2013. gadā esmu sagatavojis arī atsevišķo atzinumu par trim dažādām iestādēm. Banku uzraudzības iestāde, Eiropas vērtspapīru un tirgu iestāde un Eiropas apdrošināšanas un ārodu pensiju iestādi. Un tad notika arī šāda uzklausīšana, kur mēs uzklausījām attiecīgos tad iestāšu vadītājus un kas varēja izteikties arī par atsevišķajiem jautājumiem, kur revīzijas palāta pamatoti norādījusi nepilnībām ir tad ir jāskatās. Visos trīs gadījumos te ir uzraudzība finanšu tirgos tagad pastiprināsies, un 2010. gadā. Un tad sekoja 2011. gada janvārī arī sagatavotie atzinumi. Tātad ir pirmais gads, un līdz ar to šobrīd jāatzīst, ka tas ir bijis vispār jauns vēl iestāžu gads, uh, un tās nav tādas atsevišķās iestādes, bet gan ir kopējās Eiropas un dalībvalstu iestādes. Un līdz ar to, līdz ar to uzreiz jau sāks problēmas par to, kādā veidā varam nodrošināt šo iestāžu finansējumu. jo sadalījums, sadalījums 70% dalībvalstis um, un 40% no Eiropas Savienības fondiem. Uh, Daudz tā, aģentūras nobraudījušas, ka šobrīd ir bijis liela buksēšanās un nav spējuši veikt būtiskos darbus. Piemēram, nacionālie ekonomikas kontrolieri bieži vien nosaka dažādas atskaits pasākums un kontrolas kritērijus. Līdz ar to jautājums arī par neiztērētiem līdzekļiem. Viens ir, ka viņi tiek atskaitīti atpakaļ. Tāpat arī tas fakts, ka lielākās valstis izmantojuši savu finansējumu, lai arī iestāžu darbu tieši ietekmētu. Uzreiz ir jautājums, vai nodrošinām šo iestāžu neatkarību. Tālāk. Piemēram, esmas gadījumā Eiropas atsapīru iestādes, kādā veidā tas tieši ietekmē arī iekšējos tirgus dalību valstīs. Tāpēc nav vienmēr bijusi skaidrs šīs lietas, un arī šeit sagatavotie ziņojumi nesniedz vispārējais skaidrs atbildes vienmēr. Mūs nerēt tomēr arī pārsteidz tas, ka dažkārt, cik vienkārši valstis spēja vienoties, piemēram, par Eiropas banku uzraudzību, lai gan tām nav nekāda juridiskā pamata. Un lūk, šajā gadījumā es, tas vienmēr mani pārsteidz un ar vien turpinās. Labi, tātad uzklausot arī šīs trīs finanšu uzraudzības iestāžu direktors sagatavītos atzinums ļoti rūpīgi, arī sagatavotos ziņojums ļoti rūpīgi arī iepazināmies, un budžeta kontrolas komiteja norāda, ka te ir trīs lietas galvenokārt visos jautājumiem. Tad ir jautājums, ko darīt ar pārpalikumiem, par personālu piesaisti un 70-40 šis proporcionālais finanšu piešķīrumu dalījums, kā formula, kā modelis, kas ir jāatrisina. Nu, lūk, tie trīs izies punkti. Tālāk sāksim ar banku uzraudzības iestādi. Atzinumā, gan arī, gan arī, protams, mums jāpasaka, pirmkārt, mēs te varam izteikties tikai atzinumu formātā. Vēlos uzreiz norādīt, ka banku uzraudzības iestādes sagatavotais atzinums – ir šobrīd sagatavotais tātad budžeta izpildi pareizi. Tur ops, optimāli skatoties, protams, viss tas iesniegta informācija ir izsmeļoša un pareiza. Un tātad, ka tas viss iekvarots arī ievērojot noteikums un, un samērīgumu principu. Tātad pārskati, pārskatot darījumu visos būtos aspektos likumīgi un pareizi. Uh, Un te ir nodarīts, ka gan budžeta pieejamie līdzekļi nav pilnībā iztērēti, un līdz to te ir norāds uz um, plānošanas grūtībām un izpildi. Jo izrādās, ka daži pamatmēķi nav sasniegti. Mēs zinām, cik ļoti svarīgi ir, protams, šādām jaunām iestādēm, un visām trim iestādēm īstenībā viņi sāk absolūti ar nulli, no nulles. Un tas nozīmē 27 dalībvalsts pārstāvjiem 35 tūkstoši darbinieku. Tas nozīmē, lai nodrošinātu nepieciešamo kompetento personālu, tas nozīmē, ka, protams, te nav tik vienkārši tas nu, īstenojums, ja nav skaidrs šis finanšu modelis ar vienu, tas nedarbojas. Revizijas palāta ir norādījusi arī uz trim būtiskiem trūkumiem. Banku uzraudzības um, gadījumā šeit ir palāta konstatējusi um, atsevišķo grāmatvedības sistēmas mm, nepilnības. Tātad Eiropas banku iestāde finanšu tirgu nu vajadzētu nodrošināt, ka viņam arī pašiem ir skaidra savu grāmatvedības sistēmu un ka to apstiprina. Un līdz ar to revizijas palāta uh, norāda, ka tas bija absolūti jāizdara, jo galu galā Eiropas banku iestāde pati tad nosaka šādas prasības citām Eiropas, visām bankām. Uh, Tāpat arī atsevišķi e, budžeta jautājumi, kas nesaskanē vispār ar budžeta plānošanas noteikumiem. Te nu no atkal jautājums ir par to, kā vai seko nacionāliem noteikumiem. Tas gan nav atspoguļots revīzijas palātas ziņojumā, bet es zinu, ka vienā gadījumā tātad tās telpas, kuras izmantoja iepriekšējā iestāde un kuras arī piedāvāja tālāk pārņemt, tad šis līgums tika pārņemts bez iepirkuma procedūras un tas nozīmē, ka netika ievērots konkrētie standarti. Un tas nozīmē, ka šādā iestādē tā tiek pieprasīts nesamērīgs īres naudas, kas ir daudz lielāks nekā cena, kā tirgus biroja cenas. Un līdz ar to tas ir ļoti satraucoši, un revizijas palāts to arī norāda, ka arī bija jānovērtē, protams, šis iepriekšējais arī situācija īpašuma ziņā. Un tagad mēs novērtējam un septītā punktā aicinām revizijas palāti, palātu 13. gadā ļoti precīzi izsekot, vai ir visi šie iestādes solītie uz, eh, uzlabojumi ir izveikti. Protams, tad mēs atzīstam, ka sākums bija no nulles viss, ka bija ļoti sarežģīta finansējuma formula, bet tagad ir pienācis tomēr laiks ievērot visus skaidros arī noteikumus, un tur nekāds atbildes at, um, atlaids nav iespējams. Tas par banku uzraudzības iestādi tālāk. Turpinu labi, tad nākamais ir um, Eiropas vērtspapīru un tirgu iestāde. Banku uzraudzības iestādē tur bija Adams Farkas, esmu pārstāvēja Verēna Ross, Un šeit ir līdzīgi arī dažas lietas, gan nedaudz varbūt maigākā formā. Tātad revizijas palāta kopumā norāda, ka kopumā tā, viņa norāda, ka budžeta izpildījuma justība ir eh, laba, pat eh, labāk nekā banku uzraudzības iestādē bet gan teorijas sākumā arī domājot par uzstādītiem mērķiem un budžeta plānošanu, ka tur bijuši nepilnības un nepil, nepareiza aprēķināšana, kas ir, protams, sarežģījuši šīs izva, iz, iestādes izveidi un darbību uzsākšanu. Un norāda, ka nevajadzētu uzņemties nekādas juridiskās saistības, pirms nav skaidrs eh, budžeta saistības. Tālāk šiem budžeta pārpalikums par 200 tūkstošiem eiro, kurš nav piesaistīts nevienam tiesiskajām saistībām, nu tad, kā revizijas palāda norāda, tad tas tiks uh, anulēts uh, un nākotnē no tādas situācijas jāizvairās. Tāpat revizijas palāta norāda, ka ESMA ir šobrīd izveids procesā, tomēr ir jānodrošina jau šobrīd arī skaidrs um, kontrolas pasākums un sistēma, kas šobrīd nedarbojas un tāpat viņam būtu jāpaņem arī starp iestāžu nolīgums, piemēram, par uh, krāpšanās apkarošanu, un tāpēc vajadzētu noslēgt šādu vienošanu ar Eiropas biroju krāpšanās apkarošanā ar Olaf, īpaši saprotot, kāds ir ar vien šie lielie riski Eiropā, kā to izgaismoja vēlreiz dalīgi gadījums. Nu, šie visi punkti iekļaut šeit arī manā sagatavotā atzinumā. Ja mēs uzskatām, kas šobrīd notiek. Olaf uzskata, ka viņi ir uh, kontrolas iestāde, kurai gandrīz jau ir pašiem prokurātori pilnvērts, kur nevienam neko neatskaitās, un tas nav īsti tā bija, nebija domāts. Un tas ir šā gadījumā arī tomēr skaidri jārunā. Bet labi, tas ir cits jau komentārs. Un tepat ir jāuzlabo arī saskaņā revizijas palātu arī šī atsevišķo finanšu sistēma un jārveidojas un jāvadās piedošana pēc Eiropas Eh, Savienības finanšu regulas, nevis atsevišķo dalībvalstu finanšu noteikumiem. Tas, ko pirmā mēs runājam par iepriekšējo iestādi, ka tiek paņemts telpas a, par nesamērīgām īres cenām no iepriekšējās iestādes, un tas ir varbūt ir tehniski, bet arī šā gadījumā tad nekāds tik traks lietas nebija. Bet astotajā punktā es tomēr aicinu revizijas palātu 2013. gadā sīk pārbaudīt daudzos kritiskos izpelnījušos jautājumus. Trešā iestāde - Eiropas apdrošināšanas un arodu iestāde, pensiju iestādēm 2012. 11. finanšu gadam piedošana. Nu, arī šajā gadījumā ir noteikts, ka visos būtiskajos aspektos ir pareizi atspoguļot iestādes finanses. Problēmas, protams, ir bijušas arī šo iestādi tās sākuma fāzē, tā tikai izveidot, un uh, sākotnēji plānotās izdevumi, uh, piemēram, darbinieku pieņemšanai darbā un uh, iestādes darbības nodrošināšanai, ir bijuši nepilnīgi. Piemēram, nav vēl īstenībā sasniegts nepieciešamais IT aprīkojuma līmenis. Un tā ir tāda būtiska nepareizplānošana. Un mēs redzam, ka daudz lietas ir bijušas nepareizi nokavētas. Pirms nav arī vispār izstrādāts arī finanšu regula. Tad vispirms būtu nosaka, ka Arī skaidri jānosaka iepirkuma procedūras un jāievēro viss kāds noteikumi skaidri saistoši Eiropas Savienībā. Tāpat arī mēs norādām, ka nav izveidots kontroles komitejas un revizijas palāta arī, es aicinu revizijas uh, palātu vēl rūpīgi to visu rūpīgi pārvaldīt nākošajā gadā, šajā gadā. Tālāk vēl par um, atlikušajām citām iestādēm te ļoti skaidri arī nosprausti mērķi. Bet atsevišķām atlikušām divām iestādēm nav nekāda skaidra mandāta. Ne direktīvas ietvaros, un nedrīkst tāds ir skaidrs, ka nav nekāda šāda mandāta, papildus vēl vairot birokrātiju. Tātad noslēgtās iestāžu direktīvas paredz minimālu harmonizāciju un nekādā veidā nepieļauj aizslēgtām durvīm novirzīties un panākt maksimālu harmonizāciju. To es nesaku precīzi domāt jau te par budžetu, bet gan par iespējamo personāla atlasi un personāla piesaisti ar mērķi risināt visas dalībvalstu jautājumus, kas šim tomēr ar vienu ir dalībvalstu kompetencija, un tieši to mums ir jānovērst. Nu, tātad īsumā Te ir dažas nepilnības, bet tomēr uzskatu, ka kopumā balstoties arī uz to uzklausīšanu, kas jau bija budžeta komitejā, budžeta kontrols komitejā, mēs tad varam arī atzinumos uzrakstīt galvenos punktus. Paldies! Lielas paldies par šiem interesantajiem un precīzajiem komentāriem. Tagad dosim vārdu grupām. Ferēras kundze nav mūsu vidū, viņas pārstāvs nav ieradies, Bekāra kungs. Vai tas ir Šmita kunga vietā? Lūdzu, tad eh, jums vārds. no, <laughs> no, pas de fer. <laughs> Sinon, on a un vrai problème. Nē, nē, nē, nav Ferēras kundze. Citādi būtu neliela problēma. Paldies, priekšsēdētāji. Kā redzams, tad eh, ēnu referents nevar būt šeit, Šmita kungs, jo viņam. Uh, bija pienākumi jāveic Zviedrijā, un es runāšu viņa vārdā. Sākumā, protams, jāpateicas Lenneram Langenam par viņa eh, atzinumiem, un eh, tiek sveikt arī viņa secinājumi, eh, kuram viņš piekrīt. Vienīgā grupa mm, kas kopumā ir ļoti atbalstījusi šo trīs iestāžu izveidu un uzskata, ka te ir svarīgi spēlētāji, mm, lai radītu drošāku uh, Mm, eh, situā, finanšu situāciju ir tieši šī eh, grupa, un mēs uzskatām, ka vajadzīga labāka koordinācija. Tāpēc ir svarīgi tā, lai būtu gana daudz eh, resursu, tā, lai atrisinātu šos, ehm, šos izaicinājumus un būtu neitrāli. E, padome budžeta diskusijas pēdējās divas gados nav nu, vēlējusies dot e, aģentūrām e, resursus tā, lai adekvāti pildītu šos uzdevumus. Ja mēs aģentūrām sniedzam papildu uzdevumus, kā mēs to esam darījuši vairākās direktīvās un, re, un regulās, mums ir jāparūpēs tā, lai būtu atbilstoši resursi. Īstermiņā nepieciešams lielāks personāls esmā un citur ir samazināts nu, par diviem pagaidu darbiniekiem. 2013. gada budžeta sarunās un izpildu direktori jau pauda savas bāžas par mm, finanšu vienošanos un budžetā nēlastību un mm, ka ir mm, grūtības par pārpalikuma pārnešanu uz nākamo gadu un arī uh, Um, personāla grūtības, kur rodas problēmas. Tātad nepieciešama lielāka elastība attiecībā uz uh, cilvēku pieņemšanu darbā. Uh, veids, kā vajadzētu finansēt iestādes, ir problēma, kas jārisina, un arī parlamentam par to ir jārunā savā pārskatā, un arī uh, šo iestāžu projektā. Ir detalizētāk jāskata to, kā, kāda, šā, kāda ir plus un mīnus šādai finansēšanai. Turpmākās iespējas ir jāpēta, un parlamentam ir jāizdara spiediens uz padomu un komisiju, lai to darītu. Visbeidzot, um, vēlētos uzsvert to, ka ir panākts uh, konsens starp visām grupām un spēcīgs uh, teksts budžeta kontrola komitejai. Un mm, mēs gaidām diskusiju ar referentiem un citiem ēnu referentiem. Merci, monsieur de Baker. Je... Paldies, de Bakera kungs. Oita, Ingolda kungs runās tagad. Raporteur, it, it, it's not even hot. Viņa vārdā Lamberts runās. Nu, nedaudz neierastā reizēm šī situācija sveikta. Vienmēr par šo labo darbu. Uh, means for the three uh, institutions to carry. Tātad šeit eh, par to, ka trīs iestādes varētu turpināt savu uzdevumu. Ļoti labi atceros, kādā veidā mēs vispār domājam par to, ka arī EBA neveic pilnībā savu darbu, savus uzdevumus, ka tur nav izturējusi visus tos pārbaudas un tā tālāk, bet atcerēsimies, ka šīs iestādes nekad nav saņēmuši nepieciešamo uh, līdzekļu nodrošinājumu, lai pirmkārt tās pirmkārt varētu uzsākt un veikt savus uzdevumus. Un otrkārt, viens no veiksmes atslēgām ir tad, ja, protams, šo finansējumu var nodrošināt no kopienas līdzekļiem, lai nebūtu atkarība no dalībvalstu vēlms vai nevēlēšanās šīs iestādes arī tad um, finansēt. Tā kā paldies Vernerki, jūs šīs lietas visu izgaismojat un ļoti labi atspoguļot atzinumā, tā ka mēs ar vien tikai sagaidām labāku sadarbību. Paldies! Merci, Filip! Paldies, Filip! par īsi izteikto viedokli. Jūren Krūters nav uz vietas, nav neviena, kas izteiksies viņa vārdā. Tādā gadījumā Ants Pēter Martina kungam vārds. Jā, gan sirsnīgi dank. Um, auch... Paldies. Vēlos pateikties arī es referentam par sagatavotiem atzinumiem. Vēl īsts varu komentārs. Tas, ko kolēģis Langens šeit sacīja Viņš paskaidroja ļoti precīzi, un to visam var arī izsekot. Ja jūs savukārt lasat pašatzinumus, tad dažkārt tā tas nerodas tāds precīzi tāds iespējas. Tas ir ļoti abstrakt formulēts viss teksts. Kāpēc jūs tā domājat? Vai tad šīs konkrētās lietas un konkrētās lietas, ko saucam lietas, saucam lietas vārdā, tas ir atspūgļots pamatziņojumā, kā atzinumos vairs par to nerunājam? vai kāds cits iemesls, kāpēc jūs nevēlaties lietas saukt īstajā vārdā. Un kāpēc tam visam piedāvātajam uh, variantam vairs nav nekāds labas garšas. Neredzu, ka vēl kāds lūgtu vārdu. Došu atkal vārdu uh, referentam. Werner. Jā, paldies. Sākšu tad uzreiz ar atbildi uz pēdējo jautājumu. Nē, ne, nu, nekāda iemesla tāda nav. galu galā vienkārši apzināsimies, ka tie nav ziņojumi, bet gan tikai atzinumi. Un atzinumos ir ļoti precīzi noteikts eh, zīmju skaits, kurus mēs vispār varam rakstīt. Un šis ierobežojums, ko parlaments sev pats ir noteicis atzinībā atzinumiem, tas nozīmē, ka jūs detalizēts piemērs nemaz nevarat iekļaut. Tas gan nenozīmē, ka grozījumu ietvarā jūs, kolēģi, nevarētu atsevišķas lietas vēl precizēt. Bet, nu, kā atzinuma pēc formas ir atsevišķas lietas, un man jau pat pašam bija jāapsvītro daži punkti, jo tas jau pārsniedz noteikto zīmju skaitu. Tas ir pirmkārt. Un, ja skatāties pēc atsevišķām detaļām, arī ko norāda, uz ko norāda revizijas palāta, tad jau īstenībā, nu, neko, nu, ko te jums ir puslapa īstenībā, un jums ir puslapa, tad ir puslapa, tur neko daudz nevar ierakstīt. Tieši tāpēc arī visos trīs ziņojumos ir arī jums pašos pamatos jāskatās jau revīzijas palāca sagatavoties ziņojumi, un tie arī tad jāievieš, un mēs tieši vienmēr atsau, es atsaucos tam un nosaku, ka jāievieš tas un tās jāskatās revīzijas palāca ziņojums. Pēram, Eiropas Banku uzraucības un esmas gadījumā arī te ir precīzi arī atsagotātais vēstules um, šo iestāžu sagatavotās vēstules Martinam Šulcam par jauno budžetu nodrošināšanu, par vienam arī atsevišķiem problēmām ar izpārdošanu. Un par to, ka, lai šīs lietas vispār uzraudzītu, vajag piesaistīt papildus personālu. Pasaules personāls nozīmē papildus miljonus, un tas nozīmē, kādā veidā tad jāatrisina jautājums pirmkārt par uh, finanšu sadalījumu dalībvalstu starpā. Jo, ja ir nāk lajā kāds ar likumdošanas priekšlikumu, tad uh, nav skaidrs vairs, protams, kas. Um, tad tu nodrošini, jo līdz šim tas ir bijis tikai tāda vienošanās 70 pret 40. Un tas nozīmē, ka dalībvalsts saka, nu labi, tad mēs sūtām jums savus ekspertus, bet tas tikai solījums un ir šobrīd grūtības ar, um, ar to, kādā veidā nonšalant veidā komisija nosaka ierobežojums um, banku mm, savienības ietvaros. Uh, nosaka vairākumā balsošanas mehānismus EBAF, nu tad, um, manuprāt, šī ir īstā iespēja, lai mēs kā parlaments vēlreiz atgādinātu, ka šīs iestādes ir neatkarīgas. Jo izskatās, ka, protams, atsevišķiem tirgus spēlētājiem šie atsevišķies mm, pasākumi nepatīk. Tas, ko piemēram ir uzrakstījusi ir Eiropas banku iestāde. Tas nekādā ziņā attiecīgi, piemēram, uz stresa testiem. Uh, Nu, tas nekas tā, tam ir jāpieņem šī realitāte, un mēs tad mums ir jāizstājas par šo iestāžu neatkarību. Mēs savukārt no savas puses varam sagatavot tikai atzinumu un ierekomendācijas, un mūsu komiteja nekādu spēcīgāki e, šobrīd uh, ieteikumu instrumenti nav. Nu, žēl, ka tik maz kolēģi piedalījās, un tomēr ceru, ka būs daudz grozījumu. Paldies, Werner. Jā, pareizi saprotu, tad jābūt. Jāturpina strādāt un uh, eh, 20. Ekon komitejā 25. februārī uh, atbildīgai komiteja likdara 29. martā balsojums un 2013. Mm, gada maijā būs plenārsēdz balsojums nevielā. Un pārējām uz nākamo darba kārtības punktu, kura mm, galvenā darbojošā persona joprojām ir Werners Langens, un tur ir runa par apdrošināšanas starpniecību. Referent kungs, jums tiek dots vārds. Uh, Paldies, te ir runa par akals koplēmu procedūru saka runātājs. Tātad te runa par to, kā mēs reaģējam uz Mišela Baņie priekšlikumu. Tad runāja par to, ka bankas, kuras papildus saviem banku pakalpojumiem, sniedz arī savus apdrošināšanas pakalpojumus, līdz to tur būtu jānosaka jauni noteikumi. Nu, vai tas ir nepieciešams, vai tas ir pareizi, vai noteikti kaut kādu minimālo harmonizāciju, vai arī papildus vēl kāds cits noteikums, to visu pārbaudot. Nu, katrā ziņā nopietnu konsultācijas ceļā, apzinoties daudzos ierosinājumus un ļoti plašās konsultācijas, es domāju, ka harmonizācija ir pareizais ceļš. Jo savādāk pretēji atsevišķiem NVO, nu, šī tāda mediācijas atrisinājuma sabrošināšanas uh, jautājumos nav tā tik vienkārši, kā to varbūt gribēja atspoguļot atsevišķi nevalstiskās organizācijas. Tad, ja mēs skatāmies atsevišķis jautājums par dzīvības apdrošināšanu, nu, tas ir, protams, cita dimensija nekā, piemēram, kā ceļojuma atsaukšanas apdrošināšanas, jeb atcelšanas. Tad, protams, ir gan cits summas, gan arī cits vispār um, izmaksas, un tieši tāpēc ir jāskatās, kā te ir jānosaka lielāka aizsardzību pašām klientam. Un ka te varētu būt arī nepareizās attīstība finanšu tirgos, kā varētu re rezultātā zaudētājs būt klients. Nu, apzinoties šo situāciju savā, savā ziņojumā, ziņojuma priekšlikumā, esmu galvenokārt uzsvērs tehniskos jautājumus. Un arī esmu veicis plašas arī visas konsultācijas. Paldies visiem arī daudziem um, darbiniekiem, sekretariāt arī 109 grozījumus esmu sasnie, iesn, sas, <laughs> saņēmis. Daudz no tiem ir tikai tehniska rakstura, daudz tomēr arī par saturu. Un daudz lietas vēl būs jāprecizē, un tieši tāpēc jau vēl paredzēts tālākas konsultācijas. Ir arī problēmas ar tulkošanu, ir uh, problēmas ar definīcijām un par jautājumu, kā mēs varam nosacīt atsevišķos gadus. Uh, Bet, ja, piemēram, tikai mēnešu gadījumā, tad arī tur ir atsevišķās problēmas rodas ar šo atskaits punktu. Vai arī tāpat arī jautājums par kredītu apdrošināšanu un tāpat arī problēmas ar vienkāršoto procedūru. Par to visu vēl vajadzēs nepieciešams veikt papildus konsultācijas un apspriedas. Kopumā, manuprāt, šeit piedāvātais variants ar septiņiem galvenajām darbības jomām ļauj sasniegt minimālās harmonizācijas mērķus. Pirmkārt ir darbības joma, pirmais pamats ir nodrošināt vienāds konkurences apstākļus, tā to vēlas komisija, un tieši tāpēc komisija iesaka arī, ka nosaka kaitējumu apjomu un, ka, um, un pakalpojumu pirkšanu uzskatīt par papildus pakalpojumiem atvasinātajiem produktiem. Nu, par to man uzreiz ir iebildumu. Domāt arī par, gan arī, protams, kompensāciju izmaksāšanu, jo, manuprāt, šādu jautājumu risina eksperti, un tāpēc tāds darbības joma iekļaušana būtu nepareizi. Iespējams, ka komisija vēlāk, protams, kaut ko piedāvāt pavisam kaut ko citu aktu. Iespējams, ka viņiem prātā vēl kāds cits birokrātisks regulējums, un tātad viņi tikai iestrādāt šādu juridisko iespēju. Tādēļ es to neatbalstu šādu priekšlikumu. Tālāk par ceļojumu atsaukšanu un par autonomu kā papildus pakalpojumu, aptasināto pakalpojumu, es domāju, ka te iztievarot samērīguma princips. Tātad, ja jūs domājat, jūs apdrošināt, piemēram, ceļojuma atsaušanas gadījumu, tad tas ir viena gadījuma Tas šobrīd veido 150 miljonus ar ļoti zemiem uh, prēmijām, apdrošinās prēmijām. Parasti tas ir uh, viens, divi skaitļu, ciparu skaitļi, uh, miljonu skaitļi, bet. Uh, bet padomāsim, katrs klients, kas pērk ceļojumu par 3000 eiro un papildus veids apdrošinā par ceļojuma atsaukšanu par 30 eiro, nu tad to visu arī varētu vienkārši te atstāt bez arī papildus birokrātijas sloga noteikšana. Tad es te aicinu skatīties šiem jautājumiem samērīgi un ievērot samērīgumu principu. Tātad šeit nevajadzētu iekļaut dar darbības jomā šāds lietas. Tālāk atsevišķo jautājumu, kur mēs skatāmies eh, apdrošināšanu attiecīgi pret arī darbo, darbiniekiem. Jautājums ir par to, vai šiem darbiniekiem un visiem apdrošināšanas uzņēmumiem būtu no jauna jāreģistrējas. Es domāju, ka jauna reģistrācija, ekspertu pārreģistrēšana nav pamatota. Galgolā šādu ekspertu pārreģistrēšana ir absolūti jāatstāj pašu apdrošināšanas uzņēmumu ziņā. Tālāk atsevišķo reģistrēto dalībnieku iekļaušana direktīvas darbības jomā. Nu, tas ir būtu vēlams, bet jāskatās, vai, protams, neveidojas arī juridisko saistību problēmas, jeb cilvēku atbildības problēmas. Ja tad, tad atsevišķas pārstāvis, firmas pārstāvis paraksta atsevišķos līgumus, varētu skatīties, ka atsevišķos gadījumos, ja šeit vēl ir iesaistīts pārstāvis, tad nav skaidri atrunāts vairs kompetences, un tad tur var rasties zaudējumi. Tālāk par ceļojumu apdrošināšanu un auto nomu saistīto. Nu, komisija uzskata, ka te varētu nodrošināt vienkāršot procedūru, bet mums ir jāpārliecinās, ka direktīva, kas paredz uh, šeit trīs atsevišķās grupas, vai tas vispār ir piemērojams. Un tāpēc ir jāskatās, vai tomēr 4. pantā, kur mēs runājam par vienkāršotu procedūru, par vienkāršotu ietvaru procedūru, vai tas tiešām ir realitāte atbilstoši, vai to nevajadzētu precizēt. Tārāk arotprasības, profesionālās prasības, 8. pants. Komisija pieprasa, lai tiktu veikt nemitīgu pārkvalifikāciju un kvalifikācijas e, celšana, lai nodrošinātu atbilstību re, um, realitātei un jaunajākajiem lietas attīstību, bet jautājums, kas, protams, atbilst par šālāk tālāku izglītību. Bieži vien mēs tās tā notiek, ka um, tas tiek atstāts organizāciju pašu ziņā. Jautājums ir, vai jūs to vēlties dalībvalstu mm, ziņā, vai arī vai vēlties, lai IOPA piedāvā gadskārtējus šādu milzīgus mežu reģistrus, vai šādu brīdināšanas piedošanas reģistrus, kur katram tad, uh, kurš nereģistrējas, ir uzreiz jāsūt brīdinājumi un sodnauts, es saku, nē, tāds motīvs nav vajadzīgs. Mēs uzskatām, ka līdz ar to te ir ļoti bīstama šāda ideja, un drīzāk te ir jāskatās, kā te varētu pieprasīt kvalifikācijas, gan precīzas prasības, bet vienlaikus ir jāskatās, lai arī nosakot minimālo harmonizāciju, nodrošināt arī savstarpēju atzīšanu. Uh, Piemēram, paskatīsimies Francijas gadījumu. Francijā tiek pieprasīts augstāka izglītība kā maģistra līmenī, bet nā, netiek prasīta praktiskā pieredze. Citās valstīs tiek uzsvērt tieši praktiskā pieredze un tālākā atsevišķa eksāmena nokārtošana. Un tāpēc, lūk, tas ir jautājums, ko es vēlos uzdot, un to es arī šeit savā ziņomā rakstu. Katru gadu, ja komisija vēlas tad ziņot par savstarpējās atzīšanas progresu. Tas nozīmē, jo Francijas uzņēmums, kurš var, Vācija piedāvā arī savus pakalpojumus, piemēram, Allianz un AXA, divi lieli uzņēmumi, kas savstarpēji piedāvā savus pakalpojumus, tad sanāk, ka viņi nevar sniegt atsevišķos pakalpojumus vienlaicīgi abās valstīs, bet gan katrā valstī viņam no jauna jāapraksta un jādef, jāpārdefinē. Uh, un es informējos un iegūšu šādu informāciju, un sanāk, ka īstenībā ļoti reti notiek tā, ka viens un tas pats uzņēmums piedāvā viens un tos pakalpojums um, citās valstīs. Tas nozīmē, ka tas, ko Vācija aps, uh, piedāvā Francijā, tas būs kaut kas cits, jo tur ir cita kvalifikācijas prasības un tam līdzīgi, jo arī otrādāk, ja Francija to darītu Vācijā. Uh, Tas nozīmē, ka, protams, te ir uzreiz iespējams konflikts situācija, un tas arī nonāk pretrunā ar iekšē tirgus filozofiju, kā tad nodrošināt savstarpējumību. Vajadzētu gan nodrošināt, ka to visu varētu patiešo, bet, nu, ja to nevar, tad jārunā par arī pārējais periodu. Tālāk par eh, profesionālo izglītību un vispār personāla sagatavošanu. Es domāju, ka, ja te mēs skatāmies par minimālajām prasībām, kas tiek noteikts, uh, nacionālā līmenī, kā certifikātu izsniegšanas pavat līmeni, tas ir tomēr daudz labāk nekā atsevišķo katru reizi, ka jums ir jāpierāda atsevišķa pārstāvja kvalifikācijas, kas ir vairāk nekā miljons dažādu veidu kopējais skaits Eiropā. Tad par atsevišķo mazo apdrošināšanas uzņēmumu neiekļaušanu darbības jomā, jo tas viņam būtu pārāk liels birokrātais sloks, un tas nebūtu vēlams tālāk interešu konflikts un caurskatāmība, transparence. Pa 17. pantu te veidojas zināms pretruns. Komisija uzskata, ka te varētu būt arī atsevišķais pienākums apdrošināšanas uzņēmumiem precīzi atspoguļot arī savus darījuma apjoms. Un tāpat arī saistītajiem atsevišķiem pakalpojumiem. Uh, Savukārt, bet dzīvības apdrošināšana tur ir skaidri atteikti noteikti citi noteikumi, kuri pirmkārt šādu informāciju sniedz tikai pēc pieprasījuma, un te noteikti arī piecu gadu pārējais punkts, kur laikā nav jāsniedz šāda informācija publiski. Nu, tas tāds trīdīgs jautājums, kur mums ir parlamentā jāskatās. Tātad viens ir, ka mēs nedrīkstam nodot vienkārši patiešo profesionālu šādu informāciju lai nebūtu tā, ka es savus klientus nodotu kādam citam patiešo, te ir jāaizsargā klienti. Tātad, ja mēs nosakam precīzi noteikumus, tad tie ir jāskatās pirmkārt, vai tas atbilst tā klientu interesēm. Ja tiek izveikts kaut kāds pārmaiņas, tad to visu var veikt tikai līguma ietvaros, bet ir jāskatās pirmkārt, vai arī kāds tad ir šis pārstāvis jaunais, vai viņam ir visi savi citi klienti, vai tur 200-300 citi klienti, kas noteikts, vai kādi citi produkti, kurus viņš pārdod. Tad, tad tas ir svarīgākais klientam, ka viņš skatās, kas tas par cilvēku, ar ko viņš strādā. Un tad, tad jāskatās, ka drīzāk te ir jānodrošina, ka nodrošina, uz ko mēs virzamies. Tad sanāk, ka nevis nodrošinām klientu aizsardzību, bet gan lielā konkurenciju. Papildus mēs gan varētu nodeikt, ka ilgtermiņā, kur mēs runājam par dzīvības apdrošināšanu, tā varētu noteikt atsevišķus izņēmumus. Kad jā, tā varētu noteikt arī, ka darbības izmaksas nosaka atsevišķu procentu likumu no vispāriem finanšu apjoma. Jo, protams, tā dzīves apdrošināšanas ir ļoti ilgtermiņa projekts, un tas rada arī papildus izmaksas. Nu, es to visu tā neesmu noformulējis, bet iespējams, ka kompromiss to varētu vēl tā formulēt. Tālāk. Vēl arī šī savstarpējā šķērsa pārdošana. 21. pants, kur ir noteikts par to, ka savstarpēji piedāvātie pakalpojumi, tos varētu pieprasīt, ka piedāvā katru atsevišķi, lai arī tie būtu saistīti, jo tas atbilst MIFID prasībām, un tā rezultātā varētu nodot, ka vairs netiek tā vienkārši paketē piedāvāt kaut kādu izdevīgu pakalpojumu, bet gan katrs atsevišķi. 21. pāns nosaka, kad ir jāinformē arī atsevišķi katrs pacien, eh, klients par to, vai šos produktus var nopirkt arī atsevišķi. Mans kolēģis gan to ierosinājis pilnīgi savādāk. Um, man kolēģe, viņa vēl uzskata, ka ir jārīkojas vēl krasāk, un uzskata, ka vispār ir nopietnas bažas par to atsevišķos pārdošanas eh, šos eh, savstarpēji saistītos un pārapdrošināšanas gadījumus, ka tur vajadzētu precīzi visu nodalīt un atrunāt, kā tā ziņā nedrīkst to visu sasaistīt. Un nedrīkst vēl radīt papildus birokrātisko slogu. Piemēram, kāds izņems, uzņems kredīt saistības un to apdrošina līdz vien, brī, vienlaikus. Tad tā varētu radīt problēmas. Pirmkārt, kredīts tiek definēts kā produkts, un ja produkts, tad kredīts šajā gadījumā tiek apdrošināts automātiski, tad tas nozīmē, zinām, tādu apgrūtinājumu o, uh, klientam. Un sanāk, ka, ja viņš nesaprot, vai tāda apdrošināšana vispār nepieciešama vai ir, tad viņam ir jāsalīdzina citiem produktiem, ko viņš nemaz nezina, kur šādu informāciju iegūt, un tas ir papildus apgrūtinājums līdz to. Tas nav pieļaujami. Tas ir atsevišķs pakalpojums, kas atsevišķi arī tad ir jānodroš, jānodala un jāpiedala. Tālāk vēl par atsevišķiem dzīves apdrošināšanas pro... un uh, man tas apdrošināšanas gadījumiem. Te ir atsauc arī uz Pips un Mifid un atsevišķi arī Bereškundze savā arī ziņojumā norāda, kur ir atsevišķas lietas jāindividualizē. Tātad te nav pieļaujams kaut kādā atkal banku produktam, bet gan kā precīzi nosaka, kad ir jānosaka detalizētu precizējumu. Es uzskatu, tas ir absolūti garām, tas nav vajadzīgs, tas bija milzīga birokrātija. Un nekādā veidā jēgpilni tas nepilni, nav nekāda funkcija tam. Tad mēs skatāmies, kas par ko atbild. Nu, ja, piemēram, atsevišķam pārstāvim nav nepieciešamā atbild izglītība, nu, tad skaidri noteikts, kāda viņa ir atbildība. Tas ir daudz labāk nekā a, līdz šim mēs esam ar to. Daudz labāk tas tā funkcionē, nekā atsevišķās arī aizliegumi vai arī papildus daļējas atbildības pārņemšana. Nu, piemēram, saskaņā Vācijas satiksmes noteikumiem. Ja pats ir izraisījis arī avāriju, tad viņam nekāda avārijas apdrošināšana vairs to nesēdz. Ja viņš ir, piemēram, ar nobrauktām riepām braucis Un tieši tas nozīmē, ka persona jāuzņem savu līdz atbildība. Bet, nu, te kādā ziņā izvēlētām pieeja būtu šādu uh, vienkārši izskaidrojums, nevis individualizēt aprakstot katru iespējamo gadījumu, kas radētu milzīgi papildus birokrātiju. Tātad nav nepieciešama centralizācija. Tālāk kompensācija izmaksa, par to es jau runāju Tālāk iespējamo prēmiju aizliegums. Tātad mēs veicot šeit papildus arī izmeklēšanu, mēs sapratām, ka tas neietekmē pozitīvi šeit, bet gan drīzāk negatīvi apdrošināšanas tirgu. Tad mēs nomērīsim arī profesijas aizliegumu, lai varētu vēl labāk aizsargāt klientus. Tālāk. Kvalifikācijas. Par to iepriekšā runā. Um, te runāja par to, ka nodrošinām savstarpējo atzīšanu. Un kvalifikācija nozīmē arī kvalifikācijas attīstību, bet te ir salīdzinošā kārtā nevis visiem vienāda kvalifikācija prasības. Tālāk delegēti akti Komisija pieprasa daudz dalģētos aktus ļoti svarīgu saturiskos jautājumos, piemēram, par starpnieku aģentu atsevišķajām prasībām, tāpat arī atsevišķais interešu konflikta novēršanas prasības, informācijas sniegšana klientiem. Es to visu vērtēju ļoti kritiski, jo neuzskatu, ka tas atbilst mērķim kas sākotnēji komisijas noteikts tāda minimālā harmonizācija. Es domāju, ka tas jau tas nozīmē, ka nodrošina maksimālo harmonizāciju. Tieši tāpēc piedāvātie deleģēti akti ir jānoraida un jāatstāj šīs lietas, protams, parastajā likumdošanas procedūrā. Atgādināšu arī nākošu nedēļu plānotā emijas apspriedē Te ir runa par arī piektām, piecām direktīvām, direktīvu projektiem, kur arī komisija tad ir norādījusi no piecām divajās direktīvās tikai paredzēts uh, parastā likumdošanas um, procedūra, jeb koplēmuma procedūra. Lūk, šādas situācijas turpinās, un delegētie akti komisijai ļauj darīt to, ko viņi grib. Es to varu katrā ziņā vienmēr reducēt minimāli, jo jo nav runa te par birokrātijas, bet gan atbildīgu direktīvu iedzīvināšanu, par ko atbild arī dalībvalsts. Piemērs. Birokrātiskā kontrole sūdzību izskatīšanā. Par to esam jau iepriekš runājuši, gan Eiropā par to aktīvāk ar vien runājam. Tas nozīmē to, ka visas sūdzības apkopotu un visas sūdzības izskatītu pēc tādas birokrātiskās procedūras, tās reaģētu, reģistrētu un uz tām tad reaģētu sniegt atbildes. Nu, bet ko nozīmē 18 tūkstoši dažādas sūdzības, kas tiek iesniegts apdrošināšanas sistēmā pagājušo gadu, piemēram, Vācijā? 18 tūkstoši sūdzības ir bijušas eh, pret, eh, ko ir saņēmuši Nacionāla uzraudzības iestāde, tikai sešas no tām īstenībā tieši skar apdrošināšanas izmeklēšanu. Viss pārējais ir tieši par apdrošināšanas produktiem, kas absolūti nav šīs direktīvas eh, vispārdarbības joma. Tātad atsevišķos tikai sešos gadījumos izmeklētāji kur ir bijuši, piedošana nevis izmeklētāji, bet gan mediātori, šā gadījumā, kas ir bijuši pārkāpumi, tātad tikai sešos gadījumos pret 18 tūkstoši, nu, tas tikai pārliecina to, ka nekādā ziņā šis zaldis nav veicams. Un jāievēro, protams, šīs arī um, mūsu nacionālās sistēmas, kas ir spēkā. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur. Paldies, referent, par šiem tehniskajiem precizējumiem. Sašas presedo nav, jo piedalās zivsaimniecības komitejā Debrekēra kungam došu vārdu, kas ir Ole Šmitas kunga pārstāvis. Paldies priekšstādātājiem! Ole Šmits ir Zviedrijā, Behalf. Vai runāt viņa vārdā? Pateicos Langina kungām par šo ziņojumu un arī gaidām debatas. Viņš gribētu izteikt tāds vispārīgs uh, komentārs par šo komisijas priekšlikums ļoti svarīga iniciatīva lai varētu palielināt patērētāju aizsardzību, bet lai arī varētu veicināt mār, uh, tirgus uh, integrāciju. Līdz ar to ir nepieciešama ātrāk integrēta finanšu tirgi un arī augsts līmeņa investoru aizsardzība, lai atgūtu uzticību, un ņemot vairāk dalībvalstīs finanšu tirgi ir ļoti uh, eh, fragmentēts, tad ir nepieciešama minimālā harmonizācijas pieeja. Tomēr viņš uzskata, ka investīcija un investoru aizsardzība ir uh, jāharmonizē direktīvas uh, līmenī, lai harmonizētu šādas nacionālās uh, pasākums. Pirmie viedokļa apmaiņā viņš uzskata, ka nepieciešams ņemt vērā īpaši tāda šā apdrošināšanas līgumā uh, uh, specifiku salīdzinot ar dažādiem investīcijas līgumiem, tā saucamie tātad uh, uh, apdrošināšanas investīcijas līgumi ir īpaši jāreglamentē un jānodrošina nepieciešamā patērētāja aizsardzība. Lanina kunga priekšlikums uzsver eh, svarīgus jautājumus un paredz arī izmaiņas, kuras viņš var atbalstīt, taču viņš uzskata, ka ir nepieciešams stingrāk aizsardz, aizsargāt patērētājus. Eh, pakalpojumu kvalitāte ir ļoti eh, padomdevēja. Pakal kvalitāte ir nepieciešama un ļoti svarīga pakal, eh, padomā ir eh, tātad eh, jāatspūļo patērētāja vajadzības, runājot ar caurskatāmība, 17. pāns atalgojums. Viņš uzskata, ka pakā patērētāji vienmēr nav lietas kursā par interešu konfliktu, ka varētu notikt, ja apdrošinātāja atalgojuma izmaksā kā trešās puses Lai patērētājs varētu uzticēties, tam ir jātiek informētām par eh, visām eh, saiknēm starp vidutāju un citām eh, pusēm, pat ja patērētājs tieši nepieprasa šādu veidu informāciju. Par aizliegumu, par komisiju jābūt jauniem pašiem noteikumiem, kas aizsargā patērētājs visā Eiropas Savienībā, jāpal, uh, jānodrošina uh, atklāta informācija, taču vidutājiem ir jālemj, vai uh, būt neatkarīgiem vai nē. Tātad, ja viņiem maksā šīs komisijas maksas, tad uh, tas ļauj arī vieglāk patērētājiem saprast, kāds varētu būt, kāda varētu būt interešu konflikti. Tālāk par sūdzībām piekrītam arī Langen kungam par priekšlikumiem piemēroties arī direktīvai un svītrot uh, ceturto uh, pāntu. Viņš ir gatavs tātad arī diskutēt ar uh, ziņotājiem, ar uh, referentiem. Paldies. Merci beaucoup, Filip Lamberts. Lielas paldies, Filips Lamberts. Runās Golda kunga vārdā. Paldies! Es pirms pateikšu, pateikšos uh, tātad visiem, kas ir šeit Un es ceru, ka jūs noturēsiet uzmanību arī līdz sanāksmes beigām, sniegšu arī savu ieguldījumu, lai uh, šīs, uh, šī pēcpusdiena nebūtu notriekts laiks. Es varu atbalstīt Langenu kungu. Vēlreiz. Es nezinu, kas šodien notiek. Visu laiku jūs atbalstu. Par to, ka paredzēt šo minimālo harmonizācijas pieeja ir ļoti svarīgi ļauj dalību valstīm uh, arī rīkoties šajā nozarē, bet kā citos dosijā ja mēs tomēr gribam, lai minimālais līmenis būtu visai augsts. Mēs tomēr gribam arī mērķēt visai augstu, jo šeit svarīgi, un tas ir arī aspekts, kas visvairāk mūs motivē, šeit svarīgi ir nodrošināt patērētāju aizsardzību. Šis mums ir visiem dārgs jautājums, tādēļ arī mēs gribam iesniegt dažus grozījumus. Jā, komisijas priekšlikums ir solis pareizā virzienā. Um, vairāk aizsargājot patērētājus. Mēs uzskatām, ka varētu darīt vēl vairāk. Šajā ziņojumā iet vēl tālāk. Runājot par informācijas asimetriju, varu jā, arī atbalstīt to, ko jau teica Filips par, uh, par, par atalgojumu schēmu caurskatāmību un tam līdzīgi. Uh, Vēl vairāk varam arī darīt, lai varētu stiprināt konkurenci, kā arī stiprināt padoma kvalitāti šajā nozarē. Tad varbūt šeit mēs varētu darīt kaut ko, lai varētu nodrošināt atbilstīgu vidutāja kvalifikāciju, lai varētu paaugstināt viņu standārtus. Tad vēl viens punkts, kur mēs gribētu grozīt šo ziņojumu, ir Eiropas pāraudzības iestāžu loma. Un visbeidzot, mēģināt arī eh, nodrošināt pēc iespējas eh, lielāku konsekvenci starp šo finanšu regulu un citiem ir MIFID. Es gribu arī nomierināt liberāļus mūsu vidū. Mēs gribam panākt efektīvu, um, efektīvus noteikumus un nevis papildus slogus. Tādēļ mēs mēģināsim arī mūsu grozījumus izrādāt šai virzienā ar šo, tad es pārdodu vārdu nākamam runātājam. Merci, Filip. Paldies, Filip. Ašlī Foksa kungs eh, šķiet nav zālē, un ECR vārdā neredzu nevienu, kas varētu izteikties. Sančesa kungs nav ieradies. Vai ir citi deputāti, kas vēlas izteikties? Simon kungs. So. Ähm, ein Kommentar äh, zu den Anmerkungen von Herrn. Jā, tikai vēl komentēšu varbūt pārpratu debakera kunga viedokli, varbūt nepareizi kaut kas iztulkots, vēlos precizēt. Tātad jautājums, kur mēs runājam par kā neatkarīgā konsultanta apzīmējums, ka tas būtu jāatstāja pašu starpnieku tad ziņā. Neatkarīgi no tā, vai viņi par to saņem atlīdzību vai nē. Nu, es tad nesaprotu, kā jūs to sagājat. Es tomēr uzskatu, ja kāds par to saņem atlīdzību vai attiecīgos tad prēmiju izmaksas, nu, tad tas kādā ziņā nav neatkarīgs. Ja viņš no tā saņem tad attiecīgi prēmijas, tad um, izmaksas, tad viņam nav nekāda tiesība saukt sevi par neatkarīgu konsultantu. Pats jau sevi jūs varat saukt kā gribat, bet līdz ko jūs saņemat attiecīgos maksājumus, manuprāt, tas ir absolūti svarīgākais izšķirošais solis, lai vispār jūs varētu teikt, ka konsultācijas nav vienkārši, nu, tā par baltu velti. Tātad svarīgākais, ka jūs saprotat, ka um, tad jūs nesat nekāds neatkarīgais konsultants. Merci, si, si... Paldies, atļausiet uh, izteikšu piezīmi, ka šī diskusija ir bijusi par MIFID, par kuru tika panākts kompromiss, teksta kompromiss, tad, kad tas tika skatīts, šis jautājums tika skatīts plenārsēdē. Es uh, neieslīgšu detaļās, bet uh, jums uh, vācu valodā ir divi vārdi tam, un mums franciski tikai viens vāciski jums ir. Tātad ir šie divi vārdi, un es domāju, ka bet tiek prasīts, lai būtu neatkarīgie darbinieki, lai viņi nebūtu daļa no struktūras, un tas rada problēmu, kuru jūs minējāt šī iemesla dēļ. Mifidā un kompromisā, kas tika atrast plenārsēdē, tika norādīts padoms, padoms uz neatkarīgas bāzes. Uh, jo tiek eh, ņemta vērā personīgā pieredze, mācības un tā tālāk, un tādos gadījumos atmaksa tiek noteikta katrā gadījumā atsevišķi, kaut vai retro komisija, un šī produkta novērtēšana ir tikusi veikta neatkarīgi no kon finanšu kontakta ar ražotāju. Šajā MIFID gadījumā tika noteikts, ka nebija tiesības šajā gadījumā saņemt atlīdzību. Un man liekas, ka šajā a, ziņojumā ir kļūda, un mēs to secinājām visai vēlu, un to trialogā arī novērsīsim. Es pats nebiju referents, nē, ne referents, bet Rasmas kundze teica, ka, ka šie ka tie, kas deva padomus neatkarīgi, nevarēja saņemt nekādu atliecību, pat ne no klienta, kas tomēr būtu pārmērība Un tas ir jānovērš triologa gaitā, jo tā lai būtu šī atlīdzība, bet no klienta puses. Vienīgais, ka šis modelis retrocesijām ir um, Francijā, piemēram, man nesen arī bija darbinieks, kas teica, ka 3000 klientu un viens tikai piekrīta um, maksāt honorārus, pārējie piekrīt retrokomisijā. Es um, domāju, ka tur ir interešu konflikts. Monsieur le Président Skinner. Skinner kungs, pa apdrošināšanu pa speciālists. No, uh... Nu kā jūs tā man? Nu, paldies priekšsēdētāji. Diskusija par uh, komisiju maksājumiem par uh, šīm nodevām. Tad ir ļoti svarīga šī diskusija, ne tikai uh, runājot par neatkarību, bet dažādi Darbinieki noteikti strādā arī nelielos uzņēmumos, meklē dažādas tātad darbības iespējas. Un daži to dara tikai, lai no dažām kompānijām iegūtu komisijas. Jā, ir nepieciešams šis līdzsvers. Mums ir arī jāsaprot, kādā veidā cilvēki turpmāk arī iepirks apdrošināšanas polises. Esmu pārliecināts, ka visi zina, ka viņi var eh, saņemt arī internetā eh, al, eh, cenu salīdzinājumu, un šis ir pasīvais mārketings. Tas nemaz varbūt nav tik labs, tas priekšrocības jādod pašām, arī runājot par uzņēmumu profesionalitāti. Noteikti daudz uzņēmumu ir profesionāli, bet, nu, bieži vien tur atkal ir. Uh, viņi izdzīvo no savas reputācijas, tādus darbos ļoti lokāli, ciema līmenī. Atvainojiet, ka es detalizēti neesmu izlasījis šo ziņojumu. Bet es jau darīšu, lai uh, tas ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka arī Amerikā viņi ļoti labi organizējas apdrošināšanas uzņēmumi. Un, uh, un nevienmēr šī attīstība ir laba patērētājiem. Tad ir nepieciešams šis līdzsvers, jo tas papildina uh, likumdošanu apdrošināšanas nozarē. Es neesmu, pār, es neesmu apdrošināšanas komitejas priekšsēdētājs cits starpā. Paldies, Pīter. Man teica, ka Sančes kungs nāk uz šurp Mums te ir GPS tā, lai varētu e, noteikt deputātu atrašanās vietu, zinām, kur viņi dodas, bet nu tā, ka kamēr Sančes Presedokungs nāk, es, es redzu, ka Pērēs e, kundze jau nāk uz nākamo ziņojumu, tātad mums nebūs pārtraukums, un pēc tam došu vārdu uh, Werneram. Ja vien vēl kāds vēlas izteikties. Uh, Varbūt tu jau vari izteikties, un pēc tam dosim vārdu Antoninam. Lūdzu. Jā, ok, vielen dank. Eh. Labi, paldies priekšsēdētājiem. Paldies par arī kolēģu viedokļiem. Nu, jā, nu, viņi uzrunā visus arī strīdīgos jautājumus. Arī tas, ko Pīters un Skeners un tieši runāt arī par informātikas un interneta problēmām. Štilērkundze, info, imko, piedošana norādīja, ka jānodrošina obligātā, obligātā cenu salīdzināšana. Tas ir kā instruments ir ļoti labi, bet vai obligātā kārtā nezinu, jo interneta cenu salīdzinātāji, protams, tas ir kā ir pieejami, bet tas tikai viens no instrumentiem un pēc tam jābūt konsultācijām. Un tikai pēc tam parakst apdrošināšanas noliegumu. Tā kā viss tas ir iespējams, bet tā, pasīvi atstāt ka vispār bijis tik bez konsultanta un vienkārši balstoties uz cenu salīdzināšanas. Es nezinu, vai to varam tā atstāt, jo te tad nav runa uzreiz cena viens, bet kvalitāte ir otrs. Un par honorāriem, jeb atlīdzību par sniegtām konsultācijām, ja nu, tā ir ļoti svarīga joma, jo daudzās piemēram, industriālās apdrošināšanas veidi un, piemēram, kuģu apdrošināšana, te ļoti svarīgi jo te ir liela uzņēmuma, kas absolūti arī apzin, ap, apzināti arī maksā šiem starpniekiem. Bet nereti tur ir tā, ka par vienu konsultāciju jums samaksā un par citām nesamaksā. Nu, nevar būt tā, ka tikai par vienu uh, honorāru jūs tad uh, izsakat viedokli tālāk par visu šo vispār konsultāciju veidu. Uh, Un vēl par kolēģu atsevišķiem izteikumiem vēlos norādīt, ka šeit sagatavotais ziņojums jau ir pieņems, pieejams visās valodās, grozījuma iesniegšanas termiņš 6. februārs. Lai gan kolēģis lūdz, lai arī atsevišķi to pagarina, iekšē apsvērumu dēļ. Sekretārs ziņo, ka tad pagarinājums varētu bez papildus kavēšanās tālākajā darbībā procesā varētu būt tad vēl papildus dienas. Tas tad būtu 7. vai 8. februāris piekdiena. Un par to, kā tad īsti IMCO tur tiks iesaistīts, vēl nav īsti skaidrs. No padomas puses savukārt mēs zinām tikai to, kā. Ka šāda veida mediācija apdrošināšanā tehniskā līmenī šobrīd tiek runāts, bet tas netiek uzskatīts kā īrijas prezidentūras prioritāro jautājumu. Līdz šim tas tā nav bijis. Un jo straujāk mēs spēsim to virzīt, jo drīzāk mēs varēsim sagaidīt, ka arī, ka arī padomē būs piespiedu kā tā spiesta šo jautājumu skatīt, jo viņi var arī, protams, arī kavēties un to nedarīt. Bet nu labi, tas viss. Paldies, Werner, Antolīno kungs. Mēs uh, tiešsaistē sekojām līdzi jūsu līkumošanai parlamentā, un tagad jums ir tiek dots vārds. Jā, es zinu, ka tas ir īpašs gadījums, Es jau atvainojos zivsaimniecības komitejai, esmu viens no referentiem zivsaimniecības nolīgumam ar Mauritāniju, un es vēlējos pateikties referentam Werneram Langenam, kas man deva iespēju izteikties. Man ir tikai viens tāds rīdīgs jautājums. Vēlējos teikt, ka runa ir par ļoti delikātu ziņojumu un attiecīgi novērtēja iesniegtos grozījumus. Reģistra jautājumam, tur jābūt ir proporcionātāts principam, Eiropas Savienības lomā un dalību valstis, lai redzētu, kā mm, pareizi risinātu interešu konfliktu. Un, uh, virzība, padomi, lai tie būtu pareizi, atbilstoši mārketinga jomā. Es ļoti novērtēju referenta veikto darbu, un mēs eh, izrādīsim vēlmi pēc kompromisa, tā lai varētu nonākt pie rezultāta pēc iespējas ātrāk. Paldies, Antolīna, vai Vernēr, tu vēlētos vēl atbildēt uz šo? Jā, es eh, vēlējos pateikties par šiem vārdiem un arī no savas puses eh, būšu gatavs sadarboties. Tā tagad precizēšu, ka IMCO komiteja ir lūgusi 50. pantu ieviest par stiprinātu eh, sadarbību un komitejas priekšsēdētāji sniegs savu uh, atzinumu vai nu no 31. janvārī vai 7. februārī. Līdz tam pārējie datumi ir šādi grozījumi 6. februāris, pulksten 12, apsvērumi 26. februāris, ikona balsojums 26. marts un plenārsēde 2016. gada mājas. Presedo kungs šķiet bija lūdzis mainīt uh, datumus grozījumiem, vai jūs joprojām to vēlaties? Jā, Werner. Jā, es pārbaudīju. Vai mēs nepārcēlām gadījumā 27. mārta sēdi, vai mēs to anulējām, varbūt es kļūdos. pēc tam tad pār, precizēsim to, kad saņemsim grozījumus. Tādā gadījumā varam pāriet pie nākamā punkta, jo referente ir ieradusies un vesels pūlis ir sanācis zālē, lai uzklausītu šo ziņojumu. Un te runa ir par ieguldījumu produktu pamat informācijas dokumentiem. Bēreses kundze, jums tiek dots vārds, man Ir liels prieks jums dot vārdu, jo jūs piecus gadus bijāt e, komitejas priekšsēde, un tagad man ir iespēja jums atriepties par šiem gadiem. Man... Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu, ka esat kļuvis par komitejas priekšsēdi. Es tikai priecājos, ka man ir iespēja iepazīstināt ar šo punktu. Es jau teicu, ka tas ir tikai pateicoties vecumam. E, tā tad. Uh, pēc pirmās viedokļu apmaiņas pagājušā gada nogalē. Mans atzinuma ziņojuma projekts par komisijas priekšlikumu attiecībā uz ieguldījumu produktu iesaiņošanu, jeb standartizēšanu Un pēc angliski tiek runāts par prips tekstu, un tam nav sasaistes ar tekstu, kas tiek skatīts Langena kunga kompetencija šī iemesla dēļ es vēlētos. Tā lai kalendāra ziņā mums būtu paralēli šie teksti. Viņi ir jāskat paralēli. Nevajadzētu tā, lai būtu ats, atšķirīgas lietas vienā un otrā. Uh, attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Ziņojuma projektā, kuru stādīju priekšā, es piedāvāju virkni grozījumu, 64 kopskaitā, un es vēlētos iepazīstināt ar vispārējo domu. Komisijas priekšlikums ir vērsts uz to, ka ir jāinformē. Ja, ļaudis, kas vēlas privāti investēt šajos produktos. Un to tātad te ir rūpes aizsargāt patērētājus un atgriezt viņu uzticību finanšu tirgiem. Grozījumos, kurus piedāvāju, aicinu mainīt atsevišķus priekšlikuma aspektus. Es jau runāju par diviem punktiem komisāram. Šķita, ka viņš pilnībā nestājās tiem pretī. Pirmais priekšlikums. Es atzīmēju, ka IMCO dokuments jau arī iet tādā pašā virzienā. Ir jāpaplašina nospraustie mērķi šajā tekstā un nevis tā, lai būtu tāda pieeja, kas būtu tikai mm, nevis eh, par labu ražotājam, bet iejusties tieši patērētājādā. Un, ja mēs esam nopietni, tad tieši šāda pieeja ir jāīsteno. Tātad eh, šiem patērētājs, kas ir arī investors, uh, Tātad nu, viņam būtu droša vide, kas būtu gana skaidra. Un es eh, jau iepazīstināju ar šo priekšlikumu direktīvas izstrādes laikā, ņemot vērā to, ka patērētājs izstrādā savu investīciju stratēģiju, vai tie būtu standartizēti pakotnes vai nē, un iz, vadoties no uh, personiskā projekta rakstura, vai tas ir, invest, vai tā ir investīcija vai uzkrājums, un otrkārt, uh, vadoties pēc personas, kontaktpersonas. Un treškārt, e, vadoties pēc e, nodokļu sistēmas attiecīgajam produktam, kāda nodokļa tiek piemēroti. Ņemot vērā šos trīs elementus, darbības joma šādam informatīvam dokumentam, tātad es piedāvāja to paplašināt un nevis tikai šādiem iesaiņotiem, apkopotiem produktiem ar nezināmām peļņām, bet uh, paplašināt to uz visiem uzkrājumu produktiem. Tas nozīmē, ka uh, tiks aptverts arī akcijas, uh, uzkrājumi, kur ir um, procenti, arī valstu parādi uh, un dzīves apdrošināšanas. Es jau teicu, ka bija pirmā viedokļa apmaiņa, bet ir nepieciešama arī motivācija, lai tā rīkotos, jo pretējā gadījumā mm, te likumdošanā ir tāda lieta, ka tiek uz priekšu virzīti sarežģītāki produkti, kur būtu visvienkāršākā informācija, un tas būtu uz to produktu rēķina, kas, kurus neaptver šī likumdošana, tur būtu vienkāršāka motivācija, bet uh, tī, tur nebūtu šis eh, vienkāršotās informācijas dokuments. Un man jāteic, ka komisijas eh, tekstā mm, te ir tā, te tiek precizēts, ka šis informācijas dokuments nav komerciāls dokuments. Mm, nu, varbūt te ir eh, iespēja mm, reklamēt produktus, kas ir. Mm, sarežģīti, tātad ir nepieciešams, lai mums būtu drošs, skaidrs skatījums uz produktu kopumu. Runājot par nodokļiem, es jau to minēju sākumā, manuprāt, tas ir būtisks aspekts. Ja mēs nopietni skatām šo priekšlikumu, tad te nav e, runa tikai par e, sarežģītāku produktu reklamēšanu, bet e, patērētājiem jāzina Kāda būs e, nodokļu pieeja šajos gadījumos? Es saprotu, ka ražotāji arī varēja mm, šo informatīvo dokumentu izmantot tā, ka iekļauj, iekļauj tajā nodokļu aspektus, kāda ir attiecīgā valstī. Un ja tas tā ir, tad mm, e, man nebūtu nekādu iebildumu, ka tas ir ražotāju rokās. Bet, ja nē, tad šī atbildestība gulstos uz, ra, uz izplatītāju pleciem, sintētiski izplatīt nodokļu informāciju. Protams, jums nav jārēķina uh, precīzas summas, bet uh, jāteic, uh, kā, kādi nodokļi tieks, tiks piemēroti vispārēji, kas Tādējādi padarītu patērētāja lēmumu pieņemšanu skaidrāku un informētāku. Nākamais ir riska indikātori. Te performances aspekts, kas būtu balstīts uz vairākiem aspektiem, proti arī šī daļa, kas vēl jāiemaksā, jo pašiem mūsuprāt tas ir, tā ir laba lieta, Nu, mēs zinām, kāda ir, eh, kas ir noticis līdz šim ekonomikā, nu, līdz ar to mēs redzam, ka mēs nevaram paredzēt to, kas notiks tālāk. Runājot par 22. grozījumu, tur tiek piedāvāta piekrišanas procedūra dokumentu kopumam. Mēs varbūt to varētu nedaudz vienkāršot. Stresa tests būtu ražotāja ziņā. Tas ir temats, par kuru uh, Mēs vēl diskutēsim, bet man šķiet, ka te vajadzētu vēl padziļinātāk to skatīt. Ceturtais aspekts ir um, atbildība un sankcijas, par to arī mm, runāju. Ceru, ka gūšu atbalstu, vairākumu atbalstu, ir jāstiprina Eiropas institūciju pāraudzības atbildība un uh, tieši tas ir 44. Ehm, grozījumā 2a. Tātad te ir runa par esmai dotai, dotām pilnvarām MIF ietvaros tā, lai varētu šīs uzraudzības iestādes veikt intervenci privātu ieguldījumu gadījumā, to starp arī ierobežot to izplatību vai pat aizliegt tos gadījumos, kad būtu trūkumi. Runājot par sankcijām, mēs uzskatām, ka sarakstam nav jābūt pilnīgam, bet ka viss, kas attiecas uz reklāmas aizliekšanu par šīm sankcijām, nav pieļaujams. Vai nu mēs esam nopietni vai nē. Nu, komisijas doma ir, ka varētu būt sistēmisks risks, ka kāds produkts var kļūt vecs un ka jo ātrāk mēs to sakam, jo labāk tas ir. Un, ja runāju par privātiem produktiem, tiem ir, tie ir paredzēti plašai izplatīšanai, un ja tur ir kāda in, toksiskuma uh, Eh, toksiskuma risks un ka tas varētu apdraudēt finanšu tirgus līdzsvaru. Eh, publika sabiedrībā ir tiesības to uzzināt pēc iespējas ātrāk, jo pretējā gadījumā es nezinu, kā tad mēs atturētu nelikumīgas darbības un novērstu pārkāpumus. Piektais punkts, tas ir pirmspēdējais šajā dokumentā. Uh, viss, kas attiecas uz investīciju informēšanu par fondu galamērķi, jo vairāk investoru vēlas uzzināt, kas notiek ar naudu, kuru tie uztic ražotājiem, lai noskaidrotu, vai te runa ir par spekulācijām, vai finansēt reālo ekonomiku, ja jā, tad kuru tieši. Es domāju, ka tas tā ir atbildīga rīcība, kā tā lai patērētāju iedrošinātu prasīt informācijas pārskatāmību. Pēdējais punkts e, - teksta saskanība ar citiem, mijiedarbība ar citiem saistītajiem tekstiem, un es pateicos ekonomikas komitejas sekretariātam, kas man ļāva izstrādāt grafiku, tas ir pielikumā šim ziņojumam ievietots, un tur ir Tur mēs redzam tādu pēdiņās geogrāfiju. Šim tekstam tas ir jāpatur prātā. Un komisijas tekstā ir paredzēta pārēja ar PCVM direktīvu, tāda miedarbe un OPCVM gadījumā Eiropas Savienība jau uh, liek izstrādāt ekvivalentu dokumentu. Uh, bet, nu, viss nenotiek vienkārši, līdz ar to tas nebūs tas pats dokuments, un pat arī nosaukums būs cits, jo viņa dokuments saucās kīd, kamēr iepriekšējais ir tikai kīd, tad ar, ar vienu i, un tātad komisija piedāvā pārēju piecu gadu laikā divu veidu pienākumiem. Manuprāt, tas ir par, dra, par daudz, ka vajadzētu samazināt šo termiņu līdz trim gadiem. Un man šķiet, ka, ja mēs paplašinām direktīvu, akciju, akciju direktīvu darbības jomu, ka ir jāveic pārēj arī ar prospektu direktīvu, un jūs noteikti zināt, ka ir divi dokumenti, kas ir jāizstrādā. Viens ir ekspertiem un Standard and Poor's analītiķiem un amata brāļiem un māsām, un rezumējums, kas ir 15 eh, lapušu dokuments, kas, kā man teica, neko daudz nedod. Tad, tad ir jāiet vēl tālāk bez tā, ko piedāvāja tekstā, un jāskatās, kā mēs no, nodrošinam pāreju, un par maksātspēju arī ir jā jānodrošina miedarbība ar tekstu, kuru minēju dokumenta sākumā, proti eh, dokuments, pie kura strādā mūsu kolēģis Verners, tātad um, šo apdrošināšanas starpniecību ar Rimko runāju, manuprāt, šobrīd nav runa par trešo paragrāfu, kur ir uh, sūdzības uh, un sadarbība. Uh, un šajā brīdī šīs komitejas priekšlikumi varētu lietderīgi tikt iekļauti mūsu ziņojuma projektā, bet es saprotu, ka referentam ir nodoms pietāķerties klāt eh, grozījumu līmenī, par ko es ļoti priecājos, un liels paldies priekšsēdētājas kundze par iespēju stādīt priekšā šo ziņojumu, kas bija mans pienākums. Uh, liels paldies! no nu, Eiropas parlamenta ceļojuma aģentūras, uh, eh, Eurostārs un arī fr, uh, Francijas sniegs man liedz šeit ierasties laicīgi, bet, nu, paldies diviem vismaz esmu tagad vispirms par ēnu referentu tikai viens kundze. Paldies! Daži punkti vispārīgi perspektīvu par to, kā arī esam iepriekš runājuši lielākā problēma ir neskaidrā struktūra, kas attiecas uz mazumtirdzniecības investīcijām un šīm pakotnēm, un arī pēc tam, kā mēs varam salīdzināt šos dažādos produktus, dažādās tātad arī investīciju pakotnes. Mums tad ir jāiestājas par caurspīdīgumu un vēl viena lieta, kas arī ir manos komentāros, kas nav likumdošanas pakotnē, ir tas, kā pats risks jau nav slikts. Invest... Jātājums ir par to, cik investors apzinās, kādu risku viņš viņa uzņemas, un tad ir jāskatās otra riska puse. Tas arī nesaglabā investīciju vērtību, tas jau pats par sevi ir risks. Mēs nerunājam par kādiem citiem politiskiem vai sarežģītiem uh, citiem riskiem, kas varētu radīt uh, tādu situāciju, ka investors zaudē savus uh, līdzekļus. Un visbeidzot tas, ka likumdošana ir daļa no patērētāja aizsardzības likumdošanas, un tas ir jāpatur prātā, tam ir jābūt arī uh, izais punkta mūsu sarunās. Tālāk, ja mēs runājam par aptvērumu, ideja par to, ka mēs paplašinām aptvērumu, lai tur iekļaut arī citas investīcijas, to varētu apdomāt. Es esmu šaubīgi par to, ka vajadzētu šeit iekļaut noguldījumus, bet ja mums būtu atsauce uz finanšu instrumentu tirgus direktīvu un instrumentiem, tas varētu būt labs veids, kā iet uz priekšu. Kad mēs runājām par pensiju investīciju veidiem un dzīves apdrošināšanu tad uh, paša produkta um, interesēs. Nu, varbūt nebūtu tik daudz uh, īsti iemeslu tos iekļaut, bet ja mēs runājam par salīdzināšanu un par to, ka dažos gadījumos investīciju vērtība varētu arī būt par iemeslu, lai iekļaut šos elementus, šos produktus. Tālāk. Mēs par to runāsim, kad runāsim par saturu. Par dažādām šiem izmaksu struktūrām. Otra lieta par saturu, par labāku pielāgojumu, jūsits. Esmu skeptiska par šo, uh, par to vajag Kīd varētu būt atsevišķi dokuments, vai tā ir laba ideja, vai nē. Kad to vajadzētu iekļaut varbūt kādā citā atbilstīgā dokumentācijā. Kā mēs zinām, tad uh, mazumtirdzniecības investori Dažiem no mums būtu ļoti liederīga īsa un lakoniska informācija, bet atkal ir ļoti kompleksi produkti, kompleks uh, risks, kur mazuma tirzniecības uh, investors uh, varētu arī nesaprast šo risku, bet nu viņš varētu izmantot arī to, ka ir arī vēl papildus kāda pieejama dokumentācija ļoti svarīgi, lai tiktu atspogļot visas izmaksas, nezinu par to, vai tik jau runāts, tajā skaitā tātad arī šis mazumtirdzniecības sektors ar kīdu. Kā jau tas arī tika teikts, eh, riska salīdzināšana ļoti svarīga, riska noteikšana, lai būtu riska stress scenāriji un arī produktu svīru. Um, faktori, man nav nekas pret uh, nosacījumiem par nodokļiem. Tad es arī varu sasaukties ar referenti, piekrist viņai par ļoti sarežģīto jautājumu, par šo riska kategoriju indikātoru. Nabēglēts ir. Tas ir ļoti bīstam no investoru viedokļa. Balsīties, ka es faktiem un mēs varētu izmantot kādus nākotnes scenārijus ar šīm dažādajām um, daudzpusīgām analīzēm. Tad vēl, kā to minēja arī ziņotāji, kādas ir saiknes ar prospektus direktīvu. Jānosaka ļoti skaidri, kāda ir šī saikne, šīs direktīvas ir jāsavieno, jāsaviet, jāpielāgo vienotrai, bet nevajadzētu tos darīt par papildinošām, lai tās nerada papildus slogu. Un parlaments arī uzskaita, ka visa likumdošana, kā mēs šotre, šeit arī redzam, likumdošanai ir jāiet vienam tā pat virzienā. Par produktu intervenci, resursiem iestāžu pilnvars. Tas viss ļoti svarīgi. Un arī piesardzīgie soļi, lai uzlabotu atbildību un sankcijas. Un vēl viena lieta priekšsēdētājs kundze, ko vēlos šeit iekļaut, ir punkts par uh, alternatīvas strīdas uh, risināšanas uh, regulu. Mums vajadzētu domāt, ka tādos gadījumos dalība valsts izvēlas izmantot EDR, EDR šajā procesā un rezultātiem jābūt saistošiem. Produktu ražotāji, paldies. Thank you very much, Serpa. Um, I'm the... Paldies, Serpa. Esmu Batēna referenta no Aldi grupas. Arī tad par dažām lietām. Paldies, Pervenč, jums par sagatavoto ziņojumu projektu. Tur iekļauts būtiskā informācija, kam visam ir daudz, kam var piekrist. Un tāpēc ir serpa, ko teica, tur jau skaidrs, ka um, tas atsaucas viss arī mūsu kopā trilogs. Mēs tādām pie nozīmīgi jautājumu. Es jau arī iestādos par lielāku risinājumu, nevis mazāku minimālo risinājumu. Jo minimālais jau tad tas tāpat ir diezgan liela vilšanās, salīdzinām ar to, kāds bija sākotnējs uzstādījums. Un mēs jau vislabāk zinām, ka parlamentā mums parasti netrūkst ambīciju. Nu, labi, četras lietas. Pirmkārt, Kīds ražošana, tālāk darbības joma un tālāk izmaksas. Pašu atbildību. Nu, es uzskatu, ka tas ir nedaudz sarežģīti. Mēs vēlamies, lai viss būtu vienkārši, lai investors skaidri zinātu, kas par ko atbild, pie kā doties, vienlaikus uzdoties pie distributora, tad ir skaidrs, ka, nu, tu varētu norādīt tomēr kādu nepareizo personu. un instrumentu Bavarukiem vajadzēja vērsties tiesā pret pašu ražotāju, nevis izplatītāju. Tā ka, nu, lietas, protams, te varētu arī apmaldīties. Tad ir jāskatās, lai gan to vajadzētu skaļi atrunāt. Nē, nesanāk tā, ka varam izspēt vienu pret pusi pret otru. Un jāpasaka skaidri, kas par ko atbild. Kas uzņemas cilvēku atbildību, gadījumā kaut kas noiet negreizi par kīdu saturu. Un kā jau Serpa teica, iespējams, ka te vēl ietekmēs to arī papildus citu informāciju. Nu, es to neizslēdzu kā iespēju, ja vien neskatāmies, ka tas, protams, varētu būt ļoti sarežģīti. Tātad šobrīd mēs skatāmies, ka jau tie galvenie punkti par dokumentu pieejamību, tas ir atspoguļot citos dokumentos. Bet te arī citi noteikumi. Nevar būt atkal tā, ka jūs tad pakārtojat, tam pakārtojat jautājumu un tam pakārtojat jautājumu. Tad ir jāapskatās, kādā veidā to varam visu tomēr ierobežot, lai vismaz dažu no šiem grūtībām pārvarētu. Par risku indikatoriem es piekrītu jums abiem, abām. Uh, jūs nevarat visu laiku tikai paļauties uz pagātnes sniegumiem. Un domājot arī par nākotni, kad tas arī varētu viss pārāk cieši. Nu, es nedomāju, ka te atkal, ja domājat par nākotnes saistībām, tad tas savādāk. Tad, nu, viens puses ir šīs risks, un otrs puses atkal cits riski nu, šis viss narratīvs par diski, riskiem, tas nevarētu būt tikai sašaurināts. Nu, tas ir viens, cik problēma ir cietums, un tad kāds arī tiek brīvā atkal. Tur ir lietas, kuras ir sarežģītas. Pa darbības jomu. Es varu atbalstīt ideju to paplašināt, lai nodrošinātu vienāds spēles noteikumus, ik vien iespējams visiem. katrā ziņā mēs nevaram dot arī uzlikt tādu neiespējamo misiju. Ja mēs paplašinām darbības jomu, tad jāskatās arī gan par produktiem, gan arī kāds ir mūsu pašu ambīcijas. Ir par tiem investoriem. tas būs kāds cits atvērums atkal. Viens ir, par ko es jau iepriekš esmu runājis, ir iesaldēšanas izmaksas, kas arī rada izmaksas. Piemēram, MIFID ietvaros mēs tā tad skatāmies, kā noteikti atsevišķus ierobežojumus, nosakot papildus maksu komisijām. Nu, šāds komisijas maksas iepriekš tika aizliegts, bet izrādījās, ka tomēr tas viss netiek atklāts, bet Financial Times gan to atklāja un norādījusi papildus citām nodevām, kuras bankas ievieš kā komisijas maksas. Domāt par fiksētajām likmēm, kas veidos kā aptuveni 2,5% absolūti nesamērīgi. Kāpēc, ka mēs nevarētu rīkoties kā Holandē? kur viņi aizveguši procentu likmes pensiju fondiem. Ir kā, protams, atbalsts vienmēr fiksētās likmes, lai visiem būtu skaidrība, lai jūs zinātu, par ko jūs maksājat un tam līdzīgi, ja tāpat arī, ja jūs noskat konkrēti atalgojat par noteiktām stundām. Bet, ja jums ir tad vietējā bankā investors, kas sniedz šādas konsultācijas, tad tas nu nav īsti uzskatāms par tādu kā investīciju pakalpojumu. Tas ir tilpus viņa darbā. Ja mēs varam, ja mēs varam papildus noteikti tam, ko vēl runām arī MIFID. Tad mēs varētu skatīties uz atsevišķiem punktiem. Iespējams, ka ne visur tas būtu pareizi to iekļaut un risināt to. Galu galā šis likumdošanas priekšlikums tā nāk tādā laikā, kad mums liekas, ka jau kaut kas tāpat noiet, ir nogājis greizi. Un mums nevajadzētu arī papildus izmaksas visai Eiropas Savienībā. Tā ka, nu, kolēģi varētu arī vēl šajā jautājumā iedzināties. Nu, labi, tas tika tik daudz par nodevām, jeb maksām. Filip, jūs vēlaties tagad izteikties, ja? Lūdzu. Jā, ja, paldies, priekšsēdētājs kundze. ja Gigalds šeit būtu, tad es, um, tad es varētu runāt franču valodā, bet tā kā es aizskatu savu franču kolēģi, tad varu teikties franciski. Es uh, varu nu, pateikt, ka pilnībā augstu novērtējam jūsu sniegto atzinumu. Pirmais punkts, kuru īpaši atbalstam, Nē, nē, tātad es turpināšu izteikties franciski, ja vien esmu saprotams. Tātad pirmā doma ir eh, salikt visus produktus, kas ir mm, eh, līdzvērtīgā līmenī, tas ir kritisks punkts, tātad mm, skatīt eh, investi, investorē, jeb mazā uzkrājēja skatu punktu. Pirmais punkts ir pilnībā svarīgs, būtisks, mēs pilnībā piekrītam otrkārt, un Žarons un citi par to runāja ir eh, balstīties uz indikatoriem par uh, pagātni, kaut arī nu, tas ne palīdz uh, noteikt nākotni, bet, nu, es domāju, tā ir laba doma censties balstīties uz precīzākiem indikatoriem par dažādiem uh, tirgus riskiem, ieguldījumiem un kā, kādiem pakļauti uh, ieguldītāji. Runājot par komisiju un um, starpnieku maksājumiem. Uh, no nu, vienas puses nepieciešama pārskatība, bet es tā kā Šārona esmu pragmatisks un uh, mums te ir leģis uh, likumdošana mm, uh, kas ir mūsu rīcībā, tā lai censtos ievies nedaudz kārtību nežēlīgajā pasaulē. Un tā ir arī loma, kur, kuru tu vēlies piešķirt Eiropas pāraudzības uzrādzībām, tā lai nodrošinātu investā, investora aizsardzību un e, tūte lietas akcentu uz šiem Eiropas iestādēm, un tā ir laba lieta. Mēs vēlētos arī sniegt savu ieguldījumu, kā jau tu teici, mazie investori meklē e, droši ieguldumi iespējas, bet vēlas uzzināt arī, kas tieši tiek darīts ar viņu naudu. Un viena no lietām, kas tiešām pietrūkst Eiropas e, likumdošanas aktos, ir konkrēti kritēriji, kas tad eh, nosaka mm, ilgspējīgus mm, investīciju projektus, pat arī tās bankas, visas noteikti, ka mm, tur viņiem arī ir kaut kādas mazas investīcijas, un būtu labi, ja mums būtu viendabīgi kritēriji visā Eiropas Savienībā, kas būtu tā tad eh, atbalstām ilgspējīgi ieguldījumi. Mēs arī Piedā atbalstām grozījumus tā, lai uzlabotu konkurētspēju un vidi. Te ir eh, paralēlis var vilkt, eh, ko teica Werners par apdrošināšanas starpniecību un arī ierobežot eh, interešu konfliktus starp investīciju produktu veidotāju un patērētāju. Pie tā arī palikšu. Ceru, ka tiku saprasts, un um, tagad uh, beigšu uzstāties, jo mana sieva mani gaida augstumā. Paldies! Much, uh, e Paldies, tālāk sāid, lūdzu jums vārds. Jūs arī mani ceļot kopā Eirostār, kas kavējās. Ā, oh, iespējīgi, kā jūs tabujāt tikai šeit ātrākais? Interesanti. Un es saprotu, ka Filipam, protams, ir ļoti tas spiediens eh, no viņa ģimenes, tā ka viņam nav izvēles, bet jāskrien. Nu, labi. Es vēlos katrā ziņā pateikties visiem kolēģiem par to. Mēs, kā arī politiskā grupa, ieskaramies par caurskatāmību un skaidriem noteikumiem un par to, ka arī nozare jāuzņems atbildību. Un tieši tāpēc arī es vēlētos, lai šāds priekšlikums vispār arī virzītos tālāk. Pirmkārt, mēs ļoti atzinīgi pētījām. No otras puses nav skaidrības, kas īsti tad iekļaujas šajā kid un kas neiekļaujas. Citi eksperti saka, ka nē, un citi saka, kam vispār tas vajadzīgs? Kas tad to lasa? Ja skaties arī tīklā, nu, es nelasu šos kidus. Es vienmēr paļaujos uz fondu analīzi. Bet, nu, ja es to nedaru, tas jau nenozīmē, ka tas ir attiecināms uz visiem. Nu, labi, tā ir šis kit, un mēs tā balstāmies un strādājam ir izstrādāt zinām standarti. Nu, tālāk, MIFID eh, tirzniecības noteikumi. Mēs, protams, esam gatavi atbalstīt parlamenta darbu šajā jautājumā, nodrošināt zināmas standārts, bet ir jābūt uzmanīgiem par to, kā MIFID iznosim praksē, un par to arī kādā veidā mēs nosakam atbildību par konkrēto informāciju Mēs vēlamies, lai sadalām atbildību starp ražotāju, kas sniedz informāciju par pašu produktu, un tās tā izplatītāja, kas ir atkal otrs aprunātais punkts jau MIFID. Ja mēs to izdarām, tad, protams, mēs varam atrisināt arī zināmas bāžas. Referente arī vēlas, protams, pavērt iespējas, kā izvairīties no atsevišķiem uh, produktiem, un es kādreiz viņu atbalstu. Uzskatu, ka tas būtu tiešām pareizi. Pat ja mēs runājam par atsevišķiem banku pamatproduktiem, īstenībā cilvēki, kas ne, absolūti neizprot banku darbību, domājot, ka viņi iegūda naudu bankā un viss nauda tur ir, bet nesaprotu, ka, piemēram, pat ja jūs it kā arī veicat krāju noguldījumu, ka jūs vienalga tajā brīdī aizdodat naudu bankām un pēc tam bankā dot jums. Bet, nu labi, es saprotu komisijas domu gaidu un tas, protams, balstās uz iepriekšējo aģentūru konsultācijām. Aģentūras uzskatīja, ka te būtu pareizais noteiktais ierobežojums. tad mēs skatāmies to, ko ierosina komisija, un cik tas ir pamatoti. Tā zinām, tāda no um, aizkavēšanās taktika, novilcināšanas taktika, bet, nu, katrā ziņā te ir atsevišķā nozara, kas vēl prasa rīkoties. Mums tikai ļoti rūpīgi jāskatās, kurā virzienā mēs sistēmu. Kopumā es uzskatu, ka, protams, tā varētu būt lielākā atšķirība par tālāko virzību. Bet jau nākot, uh, iepriekš pagātnē mums ir bijušas līdzīgas diskusijas. Un tā kā arī šā gadījumā es domāju, ka mums tā varētu būt ļoti laba sadarbība, gan kā jūs referenti, gan arī mums kā ēnu referentiem. Paldies! Vai kā citi vēlas izteikties, varam no goja e grupas? Nav nevienas vietas. Vai kā cits vēlas izteikties vispār? Nē. Labi, vārds par viņš jums. Vai jūs vēlaties dzirdēt komisijas viedokli? Vai no komisijas kāds vēlas ko teikt? Tilman, jūs varat izteikties. Bet tāpat mēs beigsim šos 30, atcerieties to. Jā, paldies, ka devāt šo vārdu. Nu, es pārstāvu komisiju, tehnisko līmeni un tad dažas tehniskas piezīmes. par pašziņošumu. Mēs atbalstam, protams, šo ideju par to, ka investīciju produkti, protams, ir vērsti uz to, lai tie veicinātu reālo ekonomiku. Un investīcijiem ir jābūt tādā produktīvā izmantošanā. Spekulatīva produkta līdz ar to nav nodalāmi atsevišķi, ka tie nav investīciju produkti, bet tie, protams, nav investīciju produkti, kurus mēs vēlamies tieši veicināt. Bet te nu ir problēma, kādā veidā mēs to nodalām. Uh, kā mēs nodalām investīciju produktus un spekulatīvos investīciju produktus, jo jūs kopējat kā derivatīvus, jau atvasinātos produktus vai nākotnes solījumus, jums līdz ar to nopērkat arī spekulatīvos solījumus. Un reizē ir investīcijas, un tur, protams, ir citādākās arī summas, tā kā jūs, protams, nodrošināt arī nākotnes solījumu darījumus, um, tā kā gan arī atvasinātie produkti vienlaiks tomēr ir jāuzskat par investīciju produktiem, vienlaiks iekļaus arī spekulāciju definīcijā. Uh, Ja jūs nekad nepērkat šo nākotnes darījumu, tad jūs ne arī neveicat šos investīcijas. Kādā veidā to varam nodalīt regulā? Tā ir regula, līdz to tā jābūt ļoti skaidri un precīzai. Kas tad ir investīciju produkti un spekulatīvi investīciju produkti? Nu, tad ir jābūt ļoti precīzam testam, kādā veidā mēs to nodalām. Esmu pārliecināts, ka mēs to esam atraduši. Mēs nemaz līdz šobrīd nezinām, kur sāks spekulācijas un kur beidzas investīcijas. Tātad mēs saprotam, ko vēlas parlaments, un mēs atbalstam. Tātad šo svarīgais jautājums, kas tomēr ir vēl jāatrisina, ir par to, ka šeit vairs nav runa par produktu ražotāju. Ir vienkāršais izsniedzējs, tā kā ir nav vienkārši tāda banka vai atsevišķie darītāji, kas to savai sakonstelē. Sa Bet, piemēram, ja jums ir uh, obligācijas vai akcijas, tad tie ir lielie uzņēmēji. Piemēram, Almstomam arī būtu jāizsniedz šāds skid, arī France Telekom būtu jāizsniedz šāds skid. Un tātad neatkarīgi no tā, vai viņi ir uh, gatavi emitēt akcijas vai obligācijas. Tātad vēros vēl pievērst jūsu uzmanību tam, piemēram, Beļģijas valdība, ka tā izsniedz obligācijas arī viņiem būtu, tieši mazam tirgotājiem, tad arī viņiem būtu jāsagatavo šāds kit. Un līdz ar to Bēļģijas valdībai, protams, būtu jāzina arī un jāpaskaidro, kāds ir atšķirības starp risku Beļģijā, iepratim ar riskiem pret citām valstīm, kāda tad šis atskaits kriterijs un kā tad Beļģijas valdības izsniegtās obligācijas e, salīdzinās ar citu dalību valsts izsniegtām obligācijām, tad arī tas viss jāatspūgļo KID dokumentā. Tātad kādā situācijā mēs to varam darīt? Šajā gadījumā sanāk, ka jums, protams, būtu dažādi informācijas punkti attiecīgi uz tiešo emisiju, vai nu tad ir valdība vai arī atsevišķi uzņēmumi. Attiecīgi, vai tad tas ir salīdzināms atsevišķiem banku produktiem, ir pielīdzināms un apdrošināšanas produktiem. Savukārt investīciju fondiem ir pilnīgi cita veida atkal sistēma nekā tiešiem emitentiem. Līdz ar to arī būtu jāveic šeit zinām pielāgošanās kīta formātām. Tieši trešais punkts - atšķirības ar ražotājiem un izplatītājiem. Nu, regulas filozofija ir tāda, ka mēs uzskatām, ka ražotājs ir tas, kurš ir galvenais atbildīgais par kid sagatavošanu, jo viņš ļoti labi zina, kā viņš sagatavo dažādos elementus un kā tiek aprēķināti dažādie produkta rādītāji. izplatītājs. Mēs sākotnēji domājām, ka ir tik atkarīgs par to, ka viņš atbildīgs par kit izplatīšanu, par to, ka viņš ir pieejams, nevis par to, ka pats kits tiktu izveidots. Par tātad nav atbildīgs par tā saturu. Nu, Galvā viņš arī nemaz neizprot šo saturu, jo tas ir tikai jau inženieru izveidots finanšu produkts un izplatītājs vienkārši to izplatā. Tad ir atsevišķa norma, kur mēs nosakam, ka izplatītājs arī ir arī līdzatbildīgs. Uh, jeb kopēja atbildība, nu tad droši vien tas nebūtu pieņemami, jo izplatītājs jau nevar zināt, vai kid iekļauta informācija ir simtprocentīgi pareiza. Ja mēs tomēr to nosakam, tad, protams, sanāk, ka izplatītājs uzņems daudz lielāku lomu, un liela daļa no uzņēmumiem, kuri ir atbildīgi un kuriem jāsagatavo arī kid, tad tās ir gan arī valdības, gan arī vietējās pašvaldības Tas rada milzīgu papildus tādu produktu klāstu un produktu ražotāju, kuri tad sanāk sadarbībā ar izplatītāju uzņemt papildus lomas, ja pustīt papildus lomu tieši izplatītājam. Nu, tā kā mēs runājam par tiešiem emitentiem. Tā kā izplatītāju loma radīs vēl papildus lielas debates šeit, es domāju. Un būs jāskatās, kā tas viss kopā eh, sak, um, ehm, saskan. Nu, tad vēl mēs ņemot vērā dažos tehniskos jautājumus un par to, kādā veidā kirdi vispār tiek veidots. Mēs vēlamies, lai viss būtu droši un skaidri. Mēs tāpēc vēlamies KID attiecināt tikai uz paketes projektiem, uh, Mēs zinām, ko tas nozīmē, mēs zinām tad, kurš ir finanšu pakalpojums sniedzējs, un mēs arī varam balstoties jau uz šādu pieredzi, un vēlāk domāt, ka to var tiešajiem emitentiem, ja jūs uzreiz gribat ieviest to un pieprasīt arī no tiešajiem emitentiem, nu tad arī zinām atbildību, protams, un konfigurācija šeit dokumentā nozīmē, ka vajadzēs mainīt. Un būs daudz lielāka darbības joma, un tas pieprasījums papildus prasīs darbu. Un vēl par pensiju fondiem. Pensiju produkti nav īpaši atbrīvoti no šīs darbības jomas. Te atsevišķa norma, kas runā par to, ka kid atklāšanas normas ir atsevišķos gadījumos jāsvītro, tad nozīmē ko? Ja pensiju produkts, kas iekļaus darbības jomā, piemēram, privāti organizēts uh, um, privātais pensiju fonds, nevis uh, profesionālais pensiju fonds, kas tik neiekļauto šeit. Tas nozīmē, ka ļoti precīzi jūs iemaksājat pensiju iemaksas un vēlāk tad ir pieaugums, bet ir jūs vēlties, kas cik daudz jūs saņemsiet tajā brīdī, kad pensionēsties. Tātad tajā brīdī jums ir ļoti svarīgi zināt, un te atsevišķajā sadaļā, KID sadaļa būtu arī jāpiemēro pensiju iemaksu fondiem, privātu pensiju fondiem. Es arī vēlējos norādīt, ka, protams, sākotnēji mēs te ļoti pakāpeniski piegājām šim jautājumam. Es nedomāju, ka šī tāds um, um, nepārvarams šķērslis, bet uh, tad vajadzēs papildus vēl pieslīpēt šo tekstu, ja mēs arī iekļaut tieši šos emitentus. Paldies. Perfonč, uh, Merci. Paldies. Nu, jebkurā gadījumā mēs esam šeit, lai strādātu. Jāskatās. Uh, kā vislabāk to rīkoties, un es redzu, ka arī komisija ir gatava strādāt un mūs iesaistīt eh, šajā darbā. Ļoti daudz aspekti šajā regulā ir atkarīgi no otrā līmeņa. Daudz tehnisku komentāru uzklausījām, un realtātē tie eh, notiks otrajā līmenī. Attiecībā uz to, ko esam organizējuši. Es priecājos par konverģenci vairākos punktos. Es tikai vēlējos minēt divus aspektus, kurus minēja vairāki kolēģi sākumā - atbildības sadalījums starp ražotāju un izplatītāju. Es domāju, ka visu, ko mēs varētu atstāt ražotāju atbildības rokās, tikai atvieglot lietas un uh, Mm, gadījumā, ja tas ir izdarāms, tad es drīzāk dotu priekšroku šim risinājumam. Es nevēlētos tā, lai tas būtu izmantots kā arguments, lai neiekļautu eh, nodokļus vai vispārējās nodokļu līnijas eh, visās valstīs, kurās produkts tiks izplatīts. Un tādā gadījumā varbūt, ka mm, eh, jāskatās, kā tad Mm, šī atbildība tiek sadalīta, bet uh, galvenai atbildībai jāpaliek ražotāja ziņā. Un, uh, mm, ja izplatītājam ir jāsniedz maza mm, informācija, nu tas nenozīmē, ka viņam uzreiz būs visa atbildība. Un tā ir par visu produktu. Jābūt informācijai, un, un tai jābūt ražotāja atbildībai. Nākamais jautājums par aptvērumu. Uh, Es eh, saprotu, ka ja uzņēmumam tiek prasīts izstrādāt kidu, tad tas ir sarežģītāk nekā mm, to prasīt ražotājiem, kas jau ir ieradis eh, ražu, veidot šādus dokumentus. Un mēs saprotam, ka cilvēki atkal atsāk piekt akcijas, tad nu, varbūt labāk būtu, ja izstrādātāji, tie izdevēji arī informētu, kāda ir stratēģija. Un, uh, kā, ko varētu dot eh, stratēģijas paplašināšana. Un pēdējais jautājums ir par pensijām. Nu, reāli, tā kā esmu realiste, tad es neprasīju paplašināt darbības jomu pensijām, bet es redzu, ka iekšējā tirkus komiteja to darīs. Uh, var iztēloties, kā atsevišķi kolēģi to tieši vēlēsies darīt. Nu, tas būs diskusija jautājums sarunu gaitā pār parlamenta nostāju. Un es, protams, esmu gatava šādai sarunai, diskusijai, un eh, kas vēlēsies iesniegt šādus grozījumus, man nebūs it nemazāko iebildumu. Nu, pēc tam, vai mums izdosies uh, tu, tos novest pie konkrēta rezultāta, tas ir cits jautājums, šobrīd par to nerunāsim. Domāju, ka esmu aptvērusi apmēram galveno no jautājumiem. Tad, tad šodien būšu arī pateikusi visu. Mač. Labi, liels paldies! Tagad ir termiņš grozījuma iesniegšanai 6. februāris To skatīsim 25. februārī un balsošana 26. martā. Plenārsēdē skatīsim šo jautājumu maijā. Lielas jums paldies visiem! Un pirms slēdz komitejas sanāksmē jāteic, ka šī ir pēdējā uh, diena, kad uh, Junkers ir mm, gru, Eiro grupas priekšsēdētājs. Mēs jau atvadījāmies nedēļu atpakaļ. Um, mums noteikti pietrūks viņa darbs, humors un atvērtība, un darīsim arī visu, ko varēsim, lai arī nākamais Eiro grupas priekšsēdētājs. Uh, uh, Savā tikpat labi. Sāksim rīt darbu deviņos. Skatīsim um, direktīvu, varbūt sistēmu, PVN un tam līdzīgi. Liels paldies visiem, paldies arī tulkiem!